And so we start now. Welcome to everyone. Sāksim mūsu sanāksmi. Um, laipni lūdzam šajā uh, sanāksmē parlamentārieši, kas ir ieradušies no dažādām valstīm un parlamentiem. Es uh, zinu, ka uh, daži um, kolēģi ir nu pat kā ieradušies, daži kavē, tomēr um, ir skaidrs, ka būs arī komisijas pārstāvi, Ehm, šeit eh, ir eh, arī eh, Luksemburgas ministrs klātso šajā sanāksmē, un līdz ar to mēs ilgāk negaidīsim, tāpēc ka tātad mēs varam sveikt Miša kungu, kurš ir ministrs tātad dažādās jomās no mm, Luksemburgas, un, protams, jūs zināt, ka Ehm, mēs šobrīd eh, atrodamies tieši Luksemburgas prezidentūras laikā, un tāpēc esam ļoti pagodināti, ka esat ieradies. Pirms šī pirmā reize, kad esat eh, šeit, eh, tāpēc, ka šajos sešos mēnešos mēs kopīgi daudz esam strādājuši. Un es arī vēlētos sākt angliski, tomēr vēlāk runāšu itāliski. varēsiet izmantot eh, savas austiņas un klausīties eh, tulkojumu. Jūs varat izvēlēties eh, tulkojumu tajās valodās, kas ir uz jūsu konsolēm. Tur ir numuri norādīti. Un tad numuri, kas ir lodziņā, sakrīt ar valodu norādēm kabīnēs. Un es jau tagad vēlētos pateikties tulkiem par viņu veikto darbu. Mēs tiešām uz jums paļaujamies. Un eh, tagad es eh, turpināšu itāļu valodā. Un tātad, eh, dārgie kolēģi no uh, kultūras uh, komitejas, ja nav uh, iebildumu, tad mēs varam uh, pieņemt šīs dienas darba kārtību. Vēlētos arī uh, jūs informēt uh, attiecībā uz uh, tulkošanas režīmu, ka uh, Šodien ir pieejamas visas valodas. Tātad, nu, vai ausīs jums darbojas visiem? Un tātad tulkojums šodien tiek nodrošināts visās valodās, izņemot horvātu un maltiešu valodu. Vispārējās valodas ir pieejams. Un tagad varam sākt darbu, gaidot komisijas pārstāvi. Un es eh, vētos eh, jums eh, teikt, dārgie draugi, dārgie kolēģi, dārgie viesi, Eiropas jauniešu fóruma biedri, ka mēs tiešām esam ļoti laimīgi, personiski esam ļoti laimīgi, tāpēc, ka šī ir pirmā starpparlamentārā konference, kādu mēs noturam kā kultūras komiteja attiecībā uz jaunatnes un izglītības tēmu. Tā ir prioritāte. Un mana cerība ir tāda, ka arī nākamgada risināsies eh, šādas konferences eh, par kultūras jomu. Un es arī vēlētos eh, tik tiešām izveidot tādas interesantas un pozitīvas attiecības ar nacionālajiem parlamentiem, ar būtiskākajām iesaistītajām pusēm. Un es arī vēlētos pastiprināt šīs tēmas komisijas darba kārtībā. Un jāņem vērā arī tas, nu, tātad ir, ir šis komisijas pārstāvis. Sveicu viņu šajā sēdē. Esam nu pat kā sākuši mūsu darbu. Mirklis pārtraukuma. Bene. We are... Dear Commissioner, thank you to. Cienījamie komisijas pārstāvji, paldies, ka ieradāties. Un līdz ar to turpināsim darbu. Es turpināšu nākt itāliski. Un tātad šī mums ir ļoti būtiska sanāksme. Es eh, domāju, ka mēs eh, nevaram sākt eh, šo sanāksmi, tātad nedomājot pār Parīzes terora akta upuriem. Mums ir jāizsaka solidaritāte Francijas kolēģiem, kur ir šeit bet eh, jums ir jāsaprot, eh, ka ne tikai eh, Francija ir cietusi, ir cietusi visa Eiropa. Un es, es arī vēlētos veltīt šo sanāksmi visiem jauniešiem, kuri ir miruši terora aktos. Tātad viņi arī ir kā pārstāvi šai Erasmus paudzei, par kuriem mēs šodien vēlamies runāt. Un viņi bija pulcējušies draudzīgā, mierīgā gaisotnē, un tāpēc eh, šodien vēlos eh, teikt, ka pastāv arī dažādas bāžas, eh, kas ir parādījušās. Atcerieties, ir tātad Parīzes deklarācija, ministri to ļoti novērtēja, arī komisija to ļoti novērtēja. Un pastāv arī šis šāds te aizvien speciālākas radikalizācijas princips, tāpēc, ka ir jaunieši Eiropā Eh, kuriem mums ir jādod atbild arī attiecībā uz izglītību. Un es arī vēlētos atgādināt, eh, ka eh, pēc uh, Šarlija eh, Ebdo eh, atentāta eh, vairāki cilvēki rakstīja, ka šie te upuri bija mūsu brāļi, savukārt arī slepkavas ir mūsu dēli. Es domāju, ka tas ir milzīgs izaicinājums saistībā ar izglītību. Mums ir jāpārdomā mūsu izglītības modeļi, mums ir nepieciešams domāt par tādu starpkultūru, starp reliģiju dialogu, un jaunieši ir ļoti aktīvi jāiesaista darba un sociālajā dzīvē kā ir eh, tieši minēts Parīzes deklarācijā. Un, ja ļausiet, es arī vēlētos atgādināt par kādu ļoti efektīvu programmu, eh, kas tika eh, sākta tad, Itālijas prezidentūras laikā. Reinci uzsāka programmu mm, tātad, tātad, par katru eiro, kas tiek veltīts drošībai, ir jābūt arī vienam eiro, kas tiek veltīts kultūrai. Un uh, ir skaidrs, ka šīs mūsu uh, pirmās konferences centrē tieši jaunieši un izglītība, tāpēc, ka mums ir jārisina ārkārtīgi būtisks izaicinājums. Mēs eh, apzināmies, eh, ka vairāk eh, nekā 20% no jauniešiem ir bezdarbnieki. Un vairākās valstīs, ehm, dienvidos, arī Itālijas dienvidos, ir vairāk nekā 40% jauniešu bez darba. Un kopumā ir Ehm, tātad 11% ehm, ehm, cilvēki, kur, 11% e, jaunieši, kuri tātad neapmeklē skolu. Un jāsaka, ka e, arī ir, arī ir ļoti tāda liela pretrunas ar to, ko pieprasa e, darba devēji un ko spēj sniegt jaunieši. Uh, Un mēs uh, uzskatām, ka uh, Eiropa varētu panākt tādu inteliģentu izaugsmi, uh, ilgspējīgu izaugsmi. Tomēr tas notiks tikai tad, ja paplašinās šīs Eiropas izglītības telpa, ja jauniešiem būs dažādas kvalitatīvas izglītības iespējas augstākajā izglītībā un būs iespēja arī mācīties mūža garumā, kā arī būs dažāda veida uh, prakses e, iespējas, par ko jau esam iepriekš e, runājuši, ir nepieciešami e, arī IQF kredīti, dažāda veida inkubatori. Mēs apzināmies, cik būtiski ir veicināt visas šās, šīs parādības, kas attiecās uz jauniešiem. Tātad jauniešiem ir ļoti liels, uzmē, liels uzņēmē darbības iespējas Un eh, mums ir arī eh, jāstrādā tieši eh, ar pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos. Vajadzētu arī attīstīt dažāda veida kompetences, dažādas radošās kompetences, kādas ir nepieciešams. Tomēr šo te pieeju nedrīkst vērst tikai uz nodarbinātības politiku. Ir nepieciešama arī sociālā investīcija politika jau pirmajā tajā, tādā izglītības fāzē. Un Eh, līdz ar eh, to eh, ir ļoti būtiska šī izglītības tēma valdību darbā. Vairākas valstis ir apņēmušās strādāt pēdējo gadu laikā, veikt dažādas reformas gan izglītības jomā, gan darba nodarbinātības jomā. Un mūsu līdz likumdevēja loma kā parlamentāriešiem ir tāda, ka mēs vēlamies, pār, vēlamies paaugstināt Erasmus plus finansējumu. Un mēs vēlamies palielināt finansējumu dažādām konkrētām eh, darbībām saistībā ar Erasmus Mundus, dažādām brīvprātīgā darba eh, programmām, eh, kā arī sportam. Un tā ir vēl viena ļoti būtiska Erasmus Plus daļa. Ļoti būtiska ir, ir, ir tas, kas attiecās uz jauniešu nodarbinātību. Tad mēs vēlamies runāt arī ar EMPL komiteju Un eh, būtiski ir arī eh, struktūra fondi, kuri ir eh, tātad, daļu savas darbības veltījuši tātad, tieši jauniešu atbalstam. Un līdz ar to mūsu komiteja ir izstrādājuši divas iniciatīvas ziņojumus, Eh, attiecībā uz izglītību un eh, apmācību 2020, eh, kā arī tātad, par citām ar jauniešiem saistītām tēmām. Starp decembri un janvāri mēs apstiprināsim trīs būtiskus ziņojumus par sarkultūru dialogu, par Eiropas mobilitāti un arī par Eiropas skolām. Es domāju, ka tas ir ļoti nepieciešams šāds intensīva darba gads, kas ir sācies ar Boloņas procesu, eh, eh, kas ir eh, saistīts arī ar digitāliem izaicinājumiem. Vēlētos atgādināt, ka 2016. gada budžetā ir 6 miljoni vairāk piešķirt Erasmus Plus programmai, un mēs arī esam uzsvēruši radošās Eiropas lomu. Vēlētos pateikties šiem te diviem ģenerāla direktorātiem, kuri strādā pie mūsu ierosinājumiem. Ir nepieciešams un atbalstīt eh, e-teaching eh, programmu. Un tātad ir eh, dažādas, ir dažādi ierosinājumi, kas ir nākuši no jauniešiem, arī tie tiek realizēti, kā piemēram European Student e-card. Ceru, ka šī iniciatīva drīz realizēsies un ir ļoti būtiski risināt dažādas jaunas izaicinājumas saistībā ar prasmēm, arī šo te life skills training, tas ir ļoti būtisks aspekts un tas mums ir ļoti svarīgi. Arī eh, eh, pagājušajā eh, sašbūs plenārsēdē mēs nodarbojāmies ar šiem jautājumiem. Te ir ļoti būtiska arī bēļu krīze, kurā ir iesaistīti daudzi bērni un jaunieši, un taču tā gada budžetā dukārt ir palielināts finansējums tātad, bēgļu izglītībai bērniem. Un parlamentā ir arī apstiprināts ziņ, ziņojums attiecībā uz studentiem, kuri ir bēgļi mūsu universitātēs. Un es arī sagaidu, ka Navračiča kungs to visu turpinās arī saistībā ar AFAR 2020 un pētniecības programmu. Tad informācija par mūsu darbu. Es vēlējos arī ļoti pateikties visiem ekspertiem, kas šodien ir ieradušies. Viņi varēs sniegt ļoti būtisku ieguldījumu. Un kā jūs to redzat, tad mūsu konferencē nebūs runa tikai par jauniešiem. Būs, eh, mēs arī runāsim tieši ar jauniešiem. Un eh, eh, tāpēc šeit ir arī Eiropas jauniešu fóruma pārstāvs Alans Pāls, un viņš arī izteiksies pēc tātad, diviem runātājiem. Un tā ir eh, tāda eh, zīme, ka mēs cenšamies iesaistīt tieši jauniešus. Eh, savukārt, parlamentārieši, kuri vēlas izsaikties, var aizsūtīt anketu, kas ir jūsu priekšā. Un līdz ar to tur jūs varat norādīt par kādu tēmu, kādu paneli vēlties izsaikties. Būs diskusijas pēc katra paneļa. Un tad eh, no, no sākuma eh, izteiksies eh, kāds jaunaš, jauniešu kustības pārstāvis. Un būs arī brīdis pēc sanāksmes, kad mēs kopīgi varēsim nofotografēties. Un es vēlos pateikties Klodam Mēšam par to, ka viņš šodien ir ieradies. Viņš pārstāv Luksemburgas valdību un Luksemburgas prezidentūru. Lūdzu, jums teidos vārds. Madame la Présidente. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi, deputāti, Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu deputāti un arī sveicu visus tos, kas piedalās šajā starpparlamentu uh, uh, pasākumā. Uh, Kāda ir jauniešu vieta Eiropā pat labam? Kā mēs varam radīt labākus apstākļus, lai viņi varētu attīstīties, uzplaukt un dot savu ieguldījumu uh, tajā procesā, kas ir Eiropas Savienība? Tie ir tie būtiskie jautājumi, ar kuriem saskaramies šodien Eiropā, un tie ir jautājumi, uh, uz kuriem mēs Luksemburgas prezidentūras laikā gribējām dot uh, atbildes. Proti, veidojot kopējus ziņojumus izglītības un jauniešu um, programmas veidā un arī tāpat arī pieņemot um, darba plānu jauniešiem. Kāda ir situācija Eiropā? Tik dažāda, cik uh, vien dažāda ir arī Eiropas Savienība. Bet daži jautājumi ir visbūtiskākie. Mums ir jāveido tāda apstākļa, lai uh, jaunieši varētu attīstīt perspektīvu un redzēt sevi kā savas valsts uh, pilsoņus un Eiropas Savienības daļu. Mums ir jātīst šie jautājumi uh, dialogā ar jauniešiem un pieņemot rezolūciju par politisko jauniešu iesaisti. Lai spēcinātu šo pilsoniskumu sajūtu, ir nepieciešama iesaiste un ir jāuzlaba uh, jāuzlabo to uh, attieksmi, kas lemj uh, par jauniešiem, un viņus jāiesaista. Mums ir jāuzlabo izglītība par pilsoniem, par pilsoņu jautājumu Eiropā. Daudz labas iniciatīvas ir, bet tās vajadzētu sistematizēt un koordinēt. Spēcināt šo partnerību starp formālo izglītību un neformālo, tā ir prioritāte. Skola, tā ir vieta, kur vesela jauniešu paudze tiekas, un skolai jābūt uh, visbūtiskākai lomai. Spēcināt šo pilsonības sajūti, tam jādod labumu visiem jaunošiem. Tas ir izaicinājums, jo pat laban uh, Jo jāsaka, ka jaunieši Eiropā izmanto visspēcīgāko izglītības sistēmu, bet tas nav sakāms par visiem jauniešiem. Mēs ļoti labi zinām, ka mūsu izglītības sistēma dažkārt nav tik ļoti iesaistoša un dažkārt jaunieši, kam ir migrācijas saknes, mācās un viņiem ir nedaudz vairāk problēma nekā citiem. Tādēļ izglītības ministri ir apņēmušies kopā strādāt, ļoti izšķirīgi strādāt, lai visi jaunieši beigtu skolu. Tas ir centrāls izaicinājums. Mums šodien jāpievērš jautājumiem tādiem kā radikalizācija dažās jauniešu, dažos jauniešu sektoros, un tas ir tādēļ, ka mēs nevienmēr varam piedāvāt perspektīvas visiem jaunošiem. Dažiem eh, liekas, ka ekstrēmistu ideoloģijas, eh, kas ir visu mūsu vērtību pretējs eh, aspekts, dod atbildes, kuras um, mēs viņiem nevaram piedāvāt. Un tas mūs ļoti uztrauc, mums visiem kopā jārīkojas. Tāpat arī darba plāns jauniešiem nākamajiem trīs gadiem, proti sociālā iekļautība, jauniešu iekļaušana un pieeja darba tirgumu. Tas ir viens no vislielākajiem izaicinājumiem, lai jaunieši būtu mūsu sabiedrības daļa. Labāka pieeja darba tirgumu. Šajā jautājumā liekas, ka daži eh, indikātori parāda, ka mēs uh, um, strādājam, strādājam veiksmīgi, um, proti um, jauniešu bezdarbs samazinās, bet mums ir jāstrādā ļoti, ļoti e, e, intensīvi. Mums ir um, labs instruments šī jauniešu garantija bet mums ir jā, jāizmanto tas pilnā apjomā, lai augtu potenciāls un lai mēs labāk varētu sadarboties izglītības jomā. Turpināsim darbu ar šo jauniešu garantiju, bet es gribētu runāt arī par situāciju, kādā ir migranta Eiropā un tie, kas ir ieradušies nesen. 2015. gads bija dramatisks. Tūkstoši, simtiem tūkstoši cilvēki uh, ierodas Eiropā, un tas rada izaicinājums, kāda līdz šim nav bijuši arī izglītības sistēmai. Un kā mēs varētu atbalstīt šo jauno migrantu uh, integrāciju, lai arī kāds būtu tas laiks, uh, cik viņi paliek Eiropā. Uh, jautājums ir tik ļoti nozīmīgs, ka mēs nolēmām pievērsties šim jautājumam izglītības jauniešu kultūras un sporta ministru padomā. Diskusijās mēs redzējām tos ceļus, kādus varam attīstīt izglītības jomā, proti atbalstīt migrantus eh, izglītības sistēmas ietvaros, veicināt starpkultūras dialogu, stiprināt demokrātisko attīstību un atbalstīt tos, kas ir visvājākie. Un, lai varētu strādāt efektīvi, mani kolēģi Luksemburgā uh, ir vērsušies eh, pie eh, Eiropas Savienības eh, padomas, komisijas un parlamentu priekšsādātājiem, ceļot, ka, cerot, ka šie iezīmētie ceļi varētu palīdzēt izstrādāt globālu stratēģiju attiecībā uz migrāciju. Dāmas un kungi, tie ir daži ievadvārdi. Uh, Uh, veltīti tiem ceļiem, pa kuriem mēs varētu turpināt attīstību, un es ļoti ceru, ka mūsu diskusijas būs auglīgas. Paldies! Lielas paldies par jūsu teiktu, arī eh, paldies par šo apņemšanos. Eh, es eh, domāju, ka tas būs arī viens no mūsu diskusiju tematiem, tieši šīs te apņemšanās. Tāpēc, ka mums ir jānovērš radikalizācija un ir jānovērš arī sociālā izslēgšana. Mēs arī Iepriekšējā plenārsēdē eh, runājām par tādiem um, kopīgiem standartiem šajā pieejā Eiropā, tāpēc, ka mums ir jābūt drošiem par to, ka šie te, um, bērni, puikas un meitenes, ka viņi uh, um, uzaugs vidē, kur viņi tiek atbalstīti, un tāpēc mēs uh, arī aicinām palielināt finansējumu šim mērķim. Lielas paldies par šādu apņemšanos, ministra kungs. Un tagad savukārt es vēlētos dot uh, vārdu komisāru kungam Tiboram Navričicam. Uh, kā jūs uh, zināt, tad uh, viņš ir komisārs izglītības jaunatnes un sporta jomā. Līdz ar to es jums tagad dodu vārdu, komisāra kungs. Paldies! Um, komisijas vadītāja, dāmas un kungi. Eh, man ir šodien liels eh, gods eh, būt šeit, un šorīt es vēlētos kopā ar jums padomēt par, padomāt par svarīgākajiem izaicinājumiem, ar kādiem šobrīd cīnās Eiropa. Jo sevišķi es vēlētos uzsvērt izglītības un jaunas politikas lomu radikalizācijas novēršanā šie eh, br mm, brutālie uzbrukumi, kas risinājās Parīzē pagājušajā mēnesī, eh, eh, ir aizņēmuši mūsu domas pēdējo nedēļu laikā, un tie mums atgādina par dažādajām plaisām un spriedzi mūsu sabiedrībā. Par spriedzi, kas pastāv mūsu kontinentā, kurš joprojām cenšas risināt ekonomiskās krīzes sekas Eh, un eh, mūsu eh, sociālā mm, struktūra ir apdraudēta vairāk nekā 20 miljoni eiropiešu tieši no nabadzības un sociālās izslēgšanas, un jauniešu bezdarbs dažās valstīs ir nepieņemami augsts. Mūsu sabiedrība šobrīd ir mazāk iekļaujoša, mazāk vienlīdzīga. Un mēs arī redzam, ka paplašinās šī plaisa. Daudziem jauniešiem skaista eh, nākotne eh, pats par sevi ir izaicinājums. Eh, no vienas puses mūsu jaunieši ir vairāk mm, izglītoti, tomēr mm, ir skaidrs, ka šie jaunieši tajā brīdī, kad viņi vēlas atrast savu vietu sabiedrībā, tajā brīdī tad viņu vajadzības netiek ņemts vērā. Un es ļoti e, jūtu līdzi tiem, e, e, kuriem nav nekādu iespēju, kuru sapņi ir salauzti. Un es arī vēlētos runāt, runāt par daudziem jauniešiem, kur novērš no tradicionālām demokrātijas formām iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās balsoja tikai viens no trīs jauniešiem Eiropā. Un kas ir vēl satraucošāk, uh, Eh, daudzi vīlušies eh, eh, jaunieši ir novēršies no demokrātiskām vērtībām, no ģimnēm un draugiem. Tāpēc, ka um, viņi ir pievēršies radikalizācijai un dažkārt pat vardarbīgam ekstrēmismam. Tomēr es nepieņemšu to, ka tiek zaudēti jaunieši. Mums ir jākoncentrē mūsu uzmanība uz viņiem nākamo gadu laikā. Um, tātad ne, nedrīkst uh, pieļaut, eh, ka ir vēl kādi uh, terorakti. Mums ir jāsādā izmaiņām. Es vēlos, lai Eiropa būtu tāda, kur visiem jauniešiem būtu iespējams atrast savu vietu, kur viņi vēl, varētu visi dzīvot uh, atvērtās un iekļaujušās sabiedrībās. Eiropas uh, Savienība balstās uz vērtībām, kas uh, ir veidotas kopš otrā pasaules uh, kāra. Mēs uh, cienām izteiksmes brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, uh, tiesiskumu. Uh, Eh, eh, cienām arī eh, cilvēku tiesības. Nesenie notikumi mūs atgādina, kā šīs vērtības tiek apdraudētas, un mēs tiekam aicināti rīkoties. Tātad mm, mm, vietējā līmenī, reģionālā, nacionālā, kā arī Eiropas līmenī. Un e, jomas, e, par kurām esmu atbildīgs kā Eiropas e, komisārs, komisārs tātad izglītība, jaunatne, sports, tam visam ir ļoti būtiska loma veicinot sociālo iekļaušanu, kā arī novēršot diskrimināciju visās tās izpausmēs. Pagājušajā nedēļā sanāksmē ar ministriem Briselē es apstiprināju savu apņemšanos izmantot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā Eh, mūsu eh, sadarbību eh, izglītībā, apmācībā, jauniešu politikā, kā arī mūsu finansēšanas programmas. Esmu teicis ministriem, ka mums ir jāveicina sociālā iekļaušana aizvien spēcīgāk mūsu izglītības politikās, kā arī sporta un jauniešu politikās. Ar izglītības ministriem esmu runājis par dažādām prioritātēm, to skaitā arī iekļaujošu izglītību. Uh, Eh, Eiropas eh, jauniešu ministri piekrita, ka ir jākoncentrējas uz eh, darbu jauniešu jomā tieši attiecībā uz jauniešu sociālo iekļaušanu. Un mēs arī esam nu, apņēmušies nodrošināt to, lai jaunieši varētu vairāk iesaistīties demokrātiskā un pilsoniskā dzīvē, lai būtu vieglāk šī pārēja no izglītības uz darba dzīvi. Izglītībā mums vajadzētu pārskatīt to, kas tiek mācīts mūsu skolās ir jādro, jānodrošina, ka jauniem šiem e, ir nepieciešamās e, prasmes, lai viņi varētu atrast darbu. E, darbs vienmēr ir vislabākās zāles pret sociālo izslēgšanu, tomēr izglītībai jāizdara vēl vairāk. Tā ir jāpalīdz jauniešiem attīstīt spēcīgu piesaisti demokrātiskām vērtībām. Mums ir arī jāveicina starpkultūra dialogs un ir jānodrošina tas, ka uh, neviens netiek diskriminēts dēļ savas reliģiskās pārliecības vai sociālās vidas. Mums ir jāatbalstā skolotāji, viņiem ir ārkārtīgi sarežģīti darbi. Es, Es domāju, ka viņi saprot jauniešu dinamiku daudz labāk nekā citi cilvēki. Skolotājiem ir jārisina dažādas sarežģītas sarunas klasēs ir e, e, dažādas e, diskusijas par ērkšķainiem tēmatiem, kā piemēram izpratne sabiedrībā, un tāpēc skolotājiem ir nepieciešama vislabākā iespējamā apmācība. Jauniešu jomā mums ir jāgarantē, ka jaunieši, kuriem ir, kuri nāk no dažādām sociālām vidēm, ka viņi var iesaistīties sociālajā dialogā. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Un eh, no eh, manām diskusijām ar eh, tiem, kuri strādā ar jauniešiem, es zinu, cik būtiskas ir personīgās attiecības cīnoties pret aizspriedumiem un toleranci, un cik būtiski ir tādi piemēri sociālajā vidē. Un cik būtiski ir dažādi skolotāji, reliģiskie līderi, biedri, jauniešu darbinieki. Mm, mm, tie ir tādi aizmirstie varoņi. Viņi, tieši viņi cīnās pret izslēgšanu un radikalizāciju. Es arī vēlētos eh, eh, nodrošināt, ka viņi gūs lielāku atbalstu. 2016. gadā mūsu Erasmus eh, Plus programmai būs vairāk finansējuma projektiem, kas attiecās uz sociālo izslēgšanu. Un aptuveni 400 miljonu eiro tiks veltīti pārnacionālajiem projektiem un partnerībām starp izglītības, sporta jaunatnes organizācijām un institūcijām, Eh, jo sevišķi koncentrējoties eh, uz eh, iekļaujošu izglītību, apmācību un jaunatni. Es arī strādāju pie tā, lai nodrošinātu, kā Erasmus Plus programma nodrošina lielāku skolotāju mobilitātu, ka ir plašākas pārnacionālās partnerības. Un uh, uh, mūsu pastāvošie uh, projekti liecina par to, kas ir iespējams. Mēs finansējam projektus, piemēram, uh, kuri uh, tātad, uh, apvieno uh, neformālo uh, izglītību, sportu, apmācību, lai uh, jaunie uh, Eiropieši, uh, kuriem nav darba, uh, vai kuri nemācās, lai viņiem būtu lielākas darba iespējas. Un mēs arī finansējam dažādas programmas, kas sniedz apmācību valsts iestādēm un jauniešu organizācijām attiecībā uz to, kā ir eh, iespējams eh, eh, tātad jauniešiem parādīt dažādas stratēģijas, kā viņus novērst no radikalizācijas. Un tieši šādi projekti mums ir vajadzīgi, un tie mēs esam gatavi sniegt lielāku atbalstu. Pirms eh, sāku savus eh, noslēdzušos vārdus, vēlētos eh, minēt arī to, kā mūsu politikas var palīdzēt bēļiem, kur ierodas Eiropā. Tik tiešām tās vajadzētu pilnībā integrēt izglītības sistēmā. Bēļus vajadzētu integrēt, lai viņi iegūtu nepieciešamās prasmes, kas ir nepieciešams, lai iekļautos darba tirgu un sabiedrībā kopumā. Eh, ir eh, nepieciešama arī neformālā eh, izglītība, viņiem ir jāiesaistās jaunatnes darbā, brīvprātīgajā darbā, kā arī jāiesaistās dažādās kultūras apmaiņas programmās. Mēs šajā jomā ļoti atbalstām dalībvalstis, piemēram, mēs strādājam pie tā, lai Ehm, studenti pēc iespējas var ātrāk varētu attīstīt savas prasmes, tāpēc ir bijusi sanāksme dažādiem akadēmiskiem centriem Eiropā, kur bija iespējams dalīties par savu pieredzi bēgļu atbalstīšanā tieši attiecībā uz diplomu atzīšanu. Tad mēs arī sniedzam dažādas valodu kursus internetā. Tātad, kas palīdz bēgļiem, kas nu pat kā ir ieradušies. Un, uh, um, ir skaidrs, ka mēs varēsim uh, pārvarēt tikai milzīgos izaicinājumus, kas ir Eiropā, ja mēs sastādīsimies uh, eh, kopīgi. Katrs var sniegt savu ieguldījumu Eiropas Savienība, nacionālās institūcijas, uh, reģionālās vietējās iestādes, sociālajā partneri, uh, kā arī uh, pilsoniskā sabiedrība. Un, uh, tas uh, viss notiek mūsu skolās, universitātēs, mūsu kopienās. Un eh, tieši eh, šeit eh, mūsu plāni būs jārealizē. Tomēr mums ir jāpieno spēki Eiropā. Tāpat kā mūsu drošības spēki cīnās pret terorismu, arī mūsu izglītības un jaunatnes sektoram, sporta sektoram ir jādara tieši tas pats, lai iznīcinātu šīs radikālisma saknes, kas galu galā noved arī pie sociālās izslēgšanas un bezdarba. Un um, mums ir nepieciešama uh, turīga, eh, konkurēt spējīga Eiropa. Mums eh, eh, ir nepieciešams, lai jūs visi iesaistāties, un es ļoti paļaujos uz jūsu atbalstu. Paldies! Grazie! Paldies, komisāra kungs! Es ļoti nopietni uzsveru jūsu apņemšanos. Es zinu, ka varam pieņemt šajā analīzē. Vēlētos teikt, ka iespējams mums vajadzētu radīt spēcīgāku signālu, piemēram, Erasmus Mundus Eh, mēs eh, sniedzam prioritāti eh, tātad, jauniešiem, kuri nāk no šīm valstīm projektos. Mēs mm, aicinām vairākas valstis, kurās nav šīs te bēgļu politikas, būtu neveicami lielāki resursi kultūrai izglītībai. Tas arī ir iekļauts budžetā un ir ļoti žēl, ka pilsoņu Eiropu vairs nav iespējams turpināt. Es domāju, ka mums ir nepieciešams arī sniegt secīgāko signālu Junkaram, ka šie jautājumi ir ļoti būtiski arī saistībā ar drošību. Un es domāju, ka ir nepieciešama tāda spēcīga alianse ar nacionālajiem parlamentiem. Mums ir arī uh, ir, ir jābūt tā, lai komisija būtu daudz stingrāka, jo esam ļoti satraukšies. Tagad savukārt došu uh, vārdu Eiropas jauniešu fóruma ģenerāla sekretāram. Viņš eh, eh, eh, pārstāv arī, viņš arī iesaisties darbā pie jaunas politikas. Mm, diemžēl šodien nav iespējams nodrošināt tulkojumu somu valodā. Atvainojos mūsu somu kolēģiem par to. Lūdzu, Palakungs. Un es jūs aicinu Uh, tātad, uh, aizpildīt anketas, kas ir jūsu priekšā, lai pateiktu, par kādu tēmu vēlties izteikties. Paldies, uh, priekšsēdājs kundze, parlamentārieši, um, komisāra kungs, ministri, kolēģi. Ko tas nozīmē būt jaunietim šodien Eiropā? Eh, bieži vien tiek teikt, ka mēs esam pirmā paudze modernajā vēsturē, eh, kura dzīvo sliktāk nekā viņu vecāki. Jaunieši, eh, bērni ir tā vecuma grupa, kura, kurai vislielākais marginalizācijas nabadzības risks. Ko tas saka par mūsu sabiedrību? Ir 15 gads, un joprojām mēs runājam par finanšu un ekonomikas krīzi, tāpēc, ka tā nav beigusies daudziem jauniešiem. Šiem Un es arī vēlētos eh, pateikties eh, maniem kolēģiem šeit eh, panelī, kuri uzsvēra skumjo statistiku. Man jums nav jāstāsta, cik slikta dzīve ar jauniešiem. Mēs dzīvojam krīzes apstākļos. Mm, ļoti uh, bieži uh, politika ir uh, vērsta uz savtīgām interesēm, uz īstermiņu. Tomēr uh, ir skaidrs, ka jauniešu problēmas nevar ātri atrisināt. Ko mēs varam iesākt? Eh, Diem, diemžēl ir eh, tā, eh, ka Tātad ir skaidrs, ka šis laiks kaut kādā mērā arī veicina radošumu un uz visu Eiropu ir, tiek izdarīts spiediens un jautājums, kas mums ir jāuzdod, vai Eiropa būs izturīga Eh, eh, demokrātija vai arī tāda ļoti eh, trausla sistēma. Trauslās sistēmās idejas bieži vien sabrūk zem spiediena, tāpēc, ka tās ir uzņēmušas pavisam maz enerģiju pirms tās ir sabrukušas. Savukārt ar tādu elastīgu pieeju uh, mēs uh, varam uzņemt visu enerģiju un tajā pašā laikā izveidot arī kaut ko jaunu un ilgtermiņu. Ir jāizmanto jauniešu enerģija. Ja mēs vēlamies uh, risināt mūsu problēmu, mūsu paudzes problēmas, mums ir nepieciešams jaunatnes politikas, kurās ir trīs galvenie kritēriji. Uh, uh, šīm eh, politikām jābalstās uz tiesībām, eh, tām eh, ir jābalstās dažādiem sektoriem un tām jābalstās uz līdzdalību. Tas nesīs panākums jaunatnes politikā. Tādā veidā arī jaunieši tiks iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Eiropas jauniešu formā tiek iesaistītas Eh, simts jauniešu organizācijas, kuras eh, vada jaunieši, tās ir demokrātiskas eh, organizācijas. Mūsuprāt, demokrātija ir būtisks instruments, ar kuru palīdzību ir iespējams uzlabot daudz jauniešu dzīves. Tādā veidā viņus var iekļaut sabiedrībā, attīstīt viņiem piederības pilsoniskuma izjūtu savām kopienām. Un tik tiešām mūsu, mūsu pašreizēja izaicinājumi, kā tika minēts, terorismas, radikalizācija, imigrācija, uh, Ehm, tātad tas eh, viss eh, eh, apšauba tātad, Eiropas pamatvērtības, kā piemēram runas brīvību. Tomēr es bieži domāju par to, vai mums tiešām vajadzētu būt tik pārsteigtiem par šo krīzi. Vai tas nav kas tāds, ko mums vajadzēja sagaidīt tieši tāpēc, ka mums ir pietrūcis investīcija jauniešos un tajos, kuri ir vairāk marginalizēti. Tagad ir īstais laiks Eh, kad ir ļoti būtiski investēt eh, jauniešos, jauniešu eh, savied, organizācijās, jauniešu darbiniekos. Mums tā ir jādara, lai mēs varētu sniegt finansiālo un morālo atbalstu tām organizācijām, kuras strādā tieši ar jauniešiem, ar tiem jauniešiem, kuriem pastāv izslēgšanas risks. Mums ir nepieciešama vispārīga pieeja, ir jāpārdomā izaicinājums saistībā ar jauniešu darbu un formālo mm, izglītību, kurai ir jāmainās. Ehm, mūsu ziņojumā ir uzsvērts, eh, ka divas no trīs eh, jauniešu organizācijām eh, nodarbojas ar mm, dažādiem jauniešu projektiem, kas ir saistīti ar iespējām. Ehm, tiek minēts, ka ir jāveicina jauniešu ehm, tātad, iesaiste politiskos procesos, un šīs organizācijas arī sniedz jauniešiem prasmes, kas ir noderīgas darba tirgū. Tomēr Mūsu eh, ziņojums izceļ arī eh, to, ka eh, jauniešiem kļūst izprat, trūkst izpratnes un nav arī pietiekami daudz procedūru, ar kuru palīdzību varētu realizēt savas tiesības. Un attiecībā uz pilsoniskiem aspektiem mūsu organizācijas dažkārt ir neadekvātas, lai aktīvi veicinātu pilsonisku iesaisti. Uh, Eh, kas attiecās uz eh, jauniešu garantiju, vai tiešām mēs varam sagaidīt panākumus, ja tikai eh, viena no trīs nacionālām jauniešu padomēm bija iesaistīts tās radīšanā. Ir nepieciešams struktūrāls dialogs ar politikas veidošaniem. Un diezgan maz jauniešu organizācijas uzskata, ka tās var kaut ko ietekmēt nacionālā līmenī, tāpēc ir skaidrs, ka ir jāstrādājas visiem līmeņiem, lai garantētu to, ka jaunieši tiek iekļauti. Bieži mēs dzirdam to, ka politika ir kaut kas tāds, eh, kas eh, tiek tātad, eh, mm, mm, izdarīts attiecībā uz mums, nevis ka mēs to veidojam. Un tas ir mūsu lielākais izaicinājums, jo jaunieši ir ļoti ieinteresēti iesaistīties politikas veidošanā. Viņi vienkārši nav ieinteresēti doties uz vēlēšanām, balsot tādā sistēmā, kurā viņiem ir sajūta, ka viņiem kā jauniešiem nav nekādas ietekmes. Nevajadzētu viņus aizmirst. Un, uh, Tāpēc mēs ļoti atbalstām eh, tādas iniciatīvas, eh, par kurām šodien esam dzirdējuši, un mēs arī eh, ceram, ka jauniešu politikas, kas izrietēs no šīs diskusijām, būs iesaistošas un attieksies uz dažādiem sektoriem. Paldies! Uh, thank you. So Paldies! Ļoti uh, novērtēju uh, jūsu uh, ļoti tādu uh, dzīvīgo runu. Ļoti priecājos uh, par uh, to, uh, ka uh, Eh, varējāt eh, iesaistīties mūsu konferencē. Mums ir jāpaļaujās eh, uz jūsu priešakumiem, uz jūsu enerģiju. Mēs pār to diskutēsim. Savukārt tagad. Mums ir 15 minūtes laika. Un tātad vai šobrīd ir kāds no Nacionālā parlamenta pārstāvjiem vēlas uh, izteikties? Es uh, ceru, uh, ka uh, jūs izteiksieties, uh, jo ļoti svarīgi, lai būtu debatas. Uh, mēs esam uh, ļoti laimīgi, ka šeit ir komisāra kungs uh, un ministra kungs. Tātad uh, Nacionālajā parlamentārieši un pēc tam mūsu kolēģi. Tādā kārtībā izteiksieties. Lūdzu. Ja jūs man dosiet zīmi, ka vēlaties izteikties, es varēšu saprast, eh, cik daudz cilvēku vēlas izteikties. Mm, tātad, mirklīt. Madām Dusē, vai ir vēl kādi citi, kas vēlas izteikties? Jo šis te, uh, pirmais panels ir ļoti būtisks. Rājans Konze, Gramatikakis, un tad būs arī diskusijas par citiem paneļiem. No sākuma, Dusē Konze, lūdzu. Two minutes. Two minutes. Merci, madame euh, la. Paldies, paldies, priekšsēdētājs Konze. Paldies par šo pasākumu, un es gribētu teikt paldies, paldies par jūsu ievadvārdiem. Ievadvārdiem, kuros eh, jūs eh, izteicāt eh, vārdu par Franciju. Francija un Francijas jaunieši tiešām bija ļoti, ļoti dziļi skārta, visa valsts ir ļoti dziļi skārta. Mm, pasākumi, kas, respektīvi tas, kas notiek 13. novembrī, mūs visus satricināja. Jā, protams, jauniešu jautājums kļūst aizvien nozīmīgāks un vēl nozīmīgāks. Eh, pat labi, un paldies, paldies, ka jūs vēl, veltījāt eh, laiku jūs ievadvārdos mums. Runājot par eh, Erasmus Plus jautājumu un par šo pasākumu klāstu jaunās programmas un mobilitātes paplašinājums ir ļoti nozīmīgs, un es gribētu atbalstīt šo ideju par mobilitātes sistēmas demokratizāciju, par Erasmus sistēmas demokratizāciju. Tā ir sistēma, kas labi eh, darbojas eh, universitāšu un augstākās izglītības jomā, bet mums tiešām ir jāpadomā par to, kā mēs varētu to paplašināt arī eh, uz skolām. Piemēram, Francijā profesionālā apmācība un tāpat arī Eiropā un vienlaikus arī liela daļa no jauniešiem, kas attālinās un nemācās tālāk skolās. No nu, Francijā pat labam aptuveni 5000 jaunieši pat labam nemācās un neapmeklē skolu, un um, no vienas puses ir šī garantija jauniešiem un mobilitātes programmas, tās sāk darboties. Man liekas, ka šī mobilitāte ir uh, lielisks uh, veids, uh, kā mainīt uh, attieksmi un uh, kā uh, jaunošos radīt tādu eiropeiskāku attieksmi. Paldies! Paldies! Un uh, tagad došu vārdu uh, nākamajai runātājai Sabīne Ferājiena. Nu, sākumā paldies, paldies, ka šodien mums ir iespēja diskutēt ar mūsu nacionālo parlamentu kolēģiem. Manā skatījumā ārkārtīgi nozīmīgs ir tas, lai mēs varētu diskutēt ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, jo it īpaši izglītības jomā Eiropas līmenim ir ļoti ierobežota kompetence un lielākā daļa programmu un uh, iniciatīvu tiek veiktas nacionālā līmenī. Taču Eiropas parlaments un Eiropas Savienībā ir nozīmīgi punkti izvirzīti, un ja arī uh, tie tika pieminēti Erasmus programmas, Erasmus e, plus visā kopumā, Ekumēnijus, Leonardo da Vinci programmas, uh, starptautiskā apmaiņa, tāpat arī ilgtermiņa salīdzināmības uh, jautājums izglītības sektorā, un tāpat nozīmīgs punkts, kas tikko tika pieminēts un kur es gribētu uzdot konkrēti jautājumu, bija jautājums par ātru integrāciju vai iesaisti tiem cilvēkiem, kas, kam ir migrācijas uh, izcelsme. Ne tikai migranti, kas ierodas tagad, bet arī tādi cilvēki, kas jau ilgāk dzīvo mūsu valstīs. Nu, aktuālā m, mm, diskusija par migrantiem, tai nevajadzētu aizainot šo cilvēku uh, iesaisti. Mums ir ierobežot līdzekļi Eiropas līmenī. Vai mēs varētu kopā ar Eiropas programmām un nacionālajām iniciatīvām šeit cilvēkiem dot labāku, ātrāku perspektīvu? Un tāpat tas uh, skar ne tikai formālo izglītību. Un tagad pievērsīšos uh, tam, ko teica jauniešu uh, pārstāvis, jauniešu organizācijas pārstāvis. Šī ir neformālā izglītība. Mums ir daudz neformālā izglītības līmenī, daudz iniciatīvas sāk, taču mūsu programmas koncentrējas ar formālo izglītību. Erasmus, Erasmus studentu apmaiņas programmām un citām. Tādēļ jautājums, kā mēs varētu vairāk fokusēties uz šiem neformālajām programmām. Un daudz problēmas, kas ir saistīts ar radikalizāciju, tās nav saistīts ar formālās izglītības trūkumu Daudzi e, radikalizēti jaunieši, viņiem ir ļoti labas izglītības e, pamatzināšanas. Vai radikalizācija varbūt ir problēma par perspektīvu trūkumu, jo tā nav viss tur, kur trūkst formālās izglītības. Un, manuprāt, tas arī ir vēl šausmīgāks. Tas ir e, fakts, ka jauniešiem, kuriem ir šīs nākotnes perspektīvas profesionālā ziņā, bet vērtības Uh, tādas, kādas tās saprotam, nav saņēmuši skolā. Un šis ir jautājums visiem trim paneļdarbniekiem, kādas iniciatīvas mēs uh, īstenosim, lai Eiropas un mūsu kopējās sabiedrības uh, vērtības visās izglītības programmās, gan uh, Eiropas programmās, gan nacionālās programmās būtu um, centrā. Uh, ir nozīmīgi, kādas ir, kāda ir diploma, taču arī Eiropas dvēseli, kā vienmēr to agrāk nosaucām, tas ir būtiski. Tas, kas veido šo Eiropas Savienību, tas ir ļoti nozīmīgi, lai jaunieši to saprata. Taču to dažkārt zaudējam. Mēs domājam par to, ka jauniešiem ir vajadzīgs darbs, izglītības programmas, šis un tas, bet mums ir drī, arī jārunā par šo nodošanu. Paldies! Import. Eh, paldies eh, par eh, to, ka aktualizēju šo ļoti būtisko jautājumu. Un gaidot atbildes, došu vārdu kolēģē Gramatikākis. Tātad no sākuma Gramatikākis kundzei. Un pēc tam nākamajam kolēģim lūdzu. Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι είναι σημαντική η σημερινή μέρα. Priekšstādātājs kundze, Nu, manā skatījumā šis ir ļoti nozīmīgs pasākums. Jūs ievadvārdos jūs jau ļoti intensīvi runājāt par to, kas ir paveikts arī izglītības apmācības ziņā. Mēs saskaramies ar dažādiem šķēršļiem un dažādiem arī kritiskas pieejas piemēriem pret uh, Eiropas Savienību. Bija ārkārtīgi interesanti uzklausīt visu trīs institūciju uh, pārstāvju viedokli. Domāju, ka mums ir jābūt godīgiem un um, jāsaka, ka tās sarežģītākās problēmas ir saistīts ar to, cik liela ir uh, birokrātija. Tas pat var Eiropas Savienības struktūru skart, tādēļ mums ir jāsadarbojas un tas ir pirmais solis. Taču es esmu guvis tādu e, ieskatu, ka mēs e, uzklausījām ļoti godīgus viedokļus, e, tā runāja visi trīs pārstāvji. Tie ir oficiālie institūcija pārstāvji, un arī tas ir ļoti nozīmīgi. Nu, piemēram, mans pārstāvētajā valstī Grieķijā, tāpat es domāju, ka citās valstīs situācija visdrīzāk arī ir tāda pati. Situācija ir tāda, ka jauniešu bezdarbs ir 50%. Oficiālais jauniešu bezdarbs saskar 50%. Un uh, esmu nobažījies, ka citas valsts uh, arī šis negatīvais fenomens uh, smagi skar. Tādēļ nedaudz provokatīvi teikšu, nu tas taču ir tāds uh, sauciens modieties uh, Briselē. Eiropas komisija mm, mostieties, nu taču nevar būt tā, ka Eiropas Savienība ar tādu bezdarba līmeni veido nākotni. Nu, tas taču nav iespējams. Un uh, otrs skaitlis, ko jūs minējāt, arī komisārs par to runāja, aptuveni trešdaļa. Arī man ir tādas uh, dati, apmēram trešdaļa jauniešu m, mm, piedalījās uh, pēdējās vēlēšanās, tikai trešdaļa, taču oficiālie uh, viedokļu aptaujas uh, norāda uz to, ka 50% jauniešu un uh, pat arī vairāk ir uh, par Eiropu. Nu, tas ir mūsu institūcija, teiksim, tāds veiksmīgs aspekts. Tas nozīmē, ka jaunieši grib Eiropu. Viņi vēlas uh, šo Eiropu. Tā tas ir. Taču viņi nepiekrīt uh, tam, uh, kāda praksa tiek šodien piemērota, un līdz ar to problēmas tikai tiek pastiprinātas ir tādi labi plāni un tiek izteiktas labas vēlmes, taču tas vienkārši nu, nav pietiekams. Es domāju, ka Erasmus ir ārkārtīgi veiksmīga programma un tādēļ mums vajadzētu to stiprināt un turpināt. Nu, kas tad mums vēl pietrīkst? Mēs neetam, neesam pietiekami atklāti, mums ir nepieciešama vīzija jauniešiem. Nu, nepietiek tikai cīnīties pret eh, bezdarbu nepietiek tikai koordinēt centienus. Nepietiek tikai mainīt struktūras, pēdējās analīzes ir pozitīvas. Priekšstādātāji pārtrauc runātāju, gramatikākis kungs. Jā, es esmu pozitīvi noskaņots. Un uh, attiecībā uz pēdējām aptaujām, taču tā ir arī liela. Uh, Tāda tā kā pārbauda Eiropas Savienībai un vērtības, par kurām tika runāts, vērtības, kuras tiek uh, kas ir nozīmīgas, tās ir jāturpina. Priekšsēdētāji, lūdzu ievērojiet runas laiku. Citādi nevarēs uzstāties visi, kas uh, pieteicās. Tagad Mar Maklākens kundze. Uh, thank you. Um, uh, Paldies un uh, priecājos šeit redzēt visus mūsu viesus no citiem parlamentiem. Uh, Dažiem nebija viegli šeit ierasties, un, nu, jūs esat nervozi, kad ir jāierodas laikā, tātad paldies, ka jums visiem tas izdevās. Es gribētu pateikties šai kultūras un izglītības komitejai, tā ir arī jauniešu komiteja un mēs runājam par to, kā mēs varam atbalstīt jauniešus viņu ceļā un kā mēs varam uzklausīt viņu balsi tajā darbā, ko mēs darām. Tātad priecājos, ka ir ieguldījums arī no jaunatnes fóruma šodien. Ir ļoti svarīgi, ka mēs runājam par radikalizāciju Eiropā, kas ir problēma, un e, domājam, kā to novērst ar izglītības sistēmu. Nesen es runāju apvienotajā karalistē ar saviem vēlētājiem demokrātijas dienā sešu dažādu skolu audzēkņiem, un e, jauniešiem bija tāda ļoti e, negatīva reakcija uz to, ka eh, tiek eh, nosaukti eh, to vai citu reliģiju pārstāvji un raksturoti kā radikāļi. Nu, varbūt jauniešiem visiem ir grūta šī situācija, un tomēr bija interesanti, ka jaunieši gribēja dzirdēt vairāk un saprast atšķirības, tātad, lai viņi paši varētu arī novērst šīs barjeras bet eh, skolotāji teica, ka viņi gribētu zināt, kā mēs varam novērst šo problēmu, tātad kā mēs varam palīdzēt skolniekiem, lai viņi var strādāt labāk ar jauniešiem un novērst šīs barjeras starp grupām. Nu, pašlaik eh, varbūt eh, skolotāji un jaunieši īsti nesaprotas, tātad kā to izdarīt. Uh, Tālāk arī par tālāku izglītību. Mēs runājam par Erasmus panākumiem augstākajā izglītībā, bet ir arī jādomā par tālāku izglītību un par arodskolām, kā tās palīdz eh, cilvēkiem. Un Eh, Tātad cilvēkiem ir iespēja eh, iet savu ceļu dzīvē, un jautājums ir, kā mēs varam šīs skolas atbalstīt un kā varam atbalstīt eh, skolotājus cīņā pret radikalizāciju tādā veidā, ka mēs izglītojam jauniešus, un mums būtu vajadzīgs arī atbalstīt tālāk izglītību. Paldies! Grācie, multu interesanti. Lielas paldies, tas bija ļoti interesanti. Paldies par šiem komentāriem. Tagad dodu vārdu Mada Banitris. Eh, Beksidenākis eh, kungam. Tā dedomēnā prepi neehi kanīs υπόψη. Paldies, priekšstādājs kundze. Un attiecībā uz um, situāciju Grieķijā, es gribu teikt, ka mums ir ārkārtīgi smaga taupības politika un krīze, nu, praktiski darba tirgus ir uh, sabrucis. Līdz 2015. gadam attiecībā uz iepriekšējiem laika uh, periodiem uh, par 33% tika samazināti izglītībai pieejamie līdzekļi. Un tāpat arī tika samazinātas skolotāju, skolotāju darba vietas pamatizglītībā. Tā ir problēma, kas ir ļoti aktuāla mūsu valstī. Bezdarbs ir pieaudzis par 26%. Jauniešiem, zem, ir, kas ir jaunāki par 25%, bezdarbs pat labam sastāda 50%, uz to jau norādīja iepriekšējais runātājs no Grieķijas. Ir um, bijuši daudz centienu uzlabot um, darba pro produktivitāti un iznāk dažādas pasākums, bet darba tirgus ir tiešām burtiski sabrucis. Runiet par arī uh, algu samazinājumiem. Tāpat arī tika vienkāršot sistēma, uh, kā cilvēki var tikt atlaisti un arī kolektīvo uh, līguma sistēma tika uh, mainīta. Nu, katrā gadījumā izglītības sistēmas izmaiņas un mēģinājumi piemērot izglītības sistēmu darba tirgumu noved vienkārši pie aizvien augstākiem bezdarba rādītājiem. Taupības politika ir novedus pie tā, ka visās jomās ir, ir negatīvs veido, vei, viedoklis veidojas ar Eiropas komisiju, tas ir tiks diks, diskutēts, bet Eiropas komisija ignorē notiekošo taupības politikai, jā, tā jātiek pārtraukta, jo tā kā tas notiek Grieķijā, tas nav efektīvi. Paldies. Tagad Zoitrops kundze. And uh, national parliamentarians. Voilà, merci, merci, Madame Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par iespēju uzstāties par izglītības jautājumiem un par jauniešiem un rast šo viedokļu apmaiņu ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem un jūsu fórumu pārstāvjiem. Es gribētu atgādināt pie to, pa, par to, ka struktūra dialogs ir ļoti nozīmīgs un tas ir veids, kā iesaistīt jauniešus politisko lēmumu pieņemšanā. Man liekas, ka ir jārunā par šī dialoga rezultātiem. Rezultāti ir ārkārtīgi interesanti un, man liekas, tie var dot ieguldījumu, lai labāk formulētu jauniešu politiku un tāpat arī, lai mēs labāk diskutētu ar jauniešiem. Man liekas, ka arī mūsu komitejas ietvaros Tieši dialogs ar jauniešiem ir ļoti nozīmīgs un paldies, paldies par šo iespēju. Es ar lielu nepacietību gaidīšu citas prezentācijas mūsu programmā. Paldies! Thank you so much. Merci beaucoup. E, e... Paldies! Vienu mirklīti. Ieskatīšos um, sarakstā. Uh, Frančeska Puglīzi un uh, pēc tam Nekov. Tātad. Paldies, priekšstājas kundze. Par šo te eh, iespēju izteikties, tas man ir ļoti eh, svarīgi. Mana valsts, Itālija, eh, cīnās ar tādu ļoti smagu reformu procesu, lai atjaunotu izaugsmi, mm, liekot uzsver tieši uz izglītību. Mums ir ārkārtīgi augsts eh, jauniešu bezdarba līmenis, eh, tas eh, pārsniedz 40%. Un arī līdz 20. gadam ir tātad, uz pusi jāsamazina to jauniešu skaits, kur neapmeklē skolu, un ir arī jārealizē Eiropas konverģents mērķi. Un mums ir arī tādi iekšējās konverģences, konverģences mērķi. E, Tātad to mērķis, tad galvenā doma e, ir e, panākt visiem jauniešiem vienādas iespējas, jo sevišķi tiem jauniešiem, kur dzīvo valsts dienvidos, kur 26% jauniešu neapmakaļ skolu, savukārt valsts ziemeļos un centrālajā daļā šie procenti ir zemāki. Tātad ir Mm, protams, arī atšķirības starp centrālajām pilsētām un tādām perifērām teritorijām, līdzīgi kā citur Eiropā. Un, lai panāktu šos te mērķus, mēs cenšamies galvenokārt liekt uzsvaru uz duālo sistēmu, tās ieviešanu mūsu izglītības sistēmā. Tomēr mums ir arī uh, Eh, jācenšas eh, palielināt eh, tiesības uz izglītību, arī tātad bērnu dārstu silīšu izmantošanu, jo sevišķi valsts dīmedos. Tāpēc es jautāju, kā mēs varam palīdzēt tātad, valstīm, kuras atrodas tādās sarežģītās situācijās. Um, tātad, ja ir dažādi šķēršļi saistībā ar stabilitātes paktu, un tāpēc mēs ļoti aicinām uh, Um, tātad, uh, um, tātad um, atsaistīt uh, šita pakta šķēršus uh, no izglītības jautājumiem. Tas ir interesants ierosinājums, saka priekšētāji. Es tam varu piekrist, jau ilgi esmu par to domājis. Nekaukungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze visas uzstāšanās bija ļoti interesantas. Es eh, domāju, ka eh, ļoti eh, interesants ir jaunatnes fórums, tātad es esmu arī sociālistu referents par šo pašu jautājumu. Pirmkārt, mums trūkst saskaņas starp jaunatnes stratēģiju un visām pārējām stratēģijām. Izglītības 2020 stratēģijā, piemēram, Eiropas sadarbības sistēma nav pieminēta vispār, un tas ir ļoti satraucoši, jo izglītībai ir jābūt eh, visa eh, mūsu stratēģija pamatā. Es gribētu izteikt atbalstu eh, šai stratēģijai. 16. novembrī bija apaļā galda diskusija par šiem jautājumiem, un arī vakar runājām par mūža izglītību visi šie, eh, visiem šiem fórumiem būtu jāsazinās savā starpā, un es apsveicu iniciatīvu veidot neformālu platformu eh, mūža izglītībai. Tad 50% tika minēti, eh, formā ir minēts, ka 57% jauniešu organizāciju uh, uzskata, ka viņu viedoklis netiek ņemts vērā, veidojot Eiropas politiku. Es domāju, ka jaunatnes organizācijām ir arī jābūt uzklausītām. Paldies vēlreiz par ļoti interesanto uzstāšanos. Un tātad visas šīs rekomendācijas tiks ņemtas vērā manā ziņojumā. Paldies! Tā tad arī mūsu referents un koreferents sazināsies ar jums, lai nodrošinātu dialogu ar jaunatnes forumu. Tagad eh, Janga kundze no Austrijas. Um, Österreich hat ein Austrijā ir um, dziļas tradīcijas um, tā sauktajā duālajā, jeb dubultajā izglītībā. Un mans jautājums ir um, sekojošs. Kādas iespējas tiks izmantotas, lai šo divpakāpju e, izglītību ieviestu vai atbalstītu tajās valstīs, kur vēl nav tāda tradīcija? Ar šo uh, e, sistēmu, izmantojot šo sistēmu, mums ir ļoti zema uh, jauniešu bezdarba um, rādītāju pakāpe, nu pat laban, um, ievarot visu ekonomisko krīzi, tā ir apmēram 12%. Un nākamais jautājums. Um, uzklausot um, dažādos uh, viedokļus un uh, uzklausot dažādo informāciju, liels paldies par to. Es gribētu trīs. Um, jēdziens izcelt, kas netika pieminēta, tā ir ģimene, tā ir vērtību atzīšana un arī paša paveiktais. Mans jautājums ir, kā tad jūsu stratēģijās šie trīs jēdzieni tiek iesaistīti? Paldies! Um, credo, e, e, ka, nu... Es domāju, ka um, Tātad eh, pilnīgi visi dati netika citāti eh, ievada runās, eh, bet, nu, jebkurā gadījumā jūs minētās ir ļoti fundamentāls vērtības arī Eiropai un ir būtiski to uzsvērt. Un tagad došu vārdu pēdējiem runātājiem Luīģim Morgano un pēc tam došu vārdu mūsu runātājiem. Paldies, pavisam īsi. Eiropas eh, Savienībai ir ļoti eh, eh, augsti tādi standarti un prasmes izglītībā, universitāšu izglītībā, tomēr šodien ir jājautā, vai ir iespējams tādas visatarošas stratēģijas, ko ik pa laikam mēs visi uzsveram. Es domāju, ka te ir mm, sava daļa jādara politikai, ne tikai komisijai jāiesaistās Nu, tās, kas tiek, kas, kas tiek darīts eh, skolas eh, izglītības labā, tas viss ir eh, investīcijas. Mēs nevaram to visu uzskatīt par izmaksām, tāpēc politiskā prasība ir šāda. Un nu, tātad, lai tātad, šiem sektoriem būtu resursi, kā jau tika minēts, Un tātad šis te, temats par stabilitātes paktu šajā jautājumā to nevar nošķirt no citām lietām. Uh, Un, protams, eh, var teikt, eh, protams, visiem ir savas vajadzības, tomēr, ja mēs nevarēsim noteikt prioritātes atbildību, mums visiem, eh, katram, tātad, tātad tieši to es vēlējos uzsvērt. Paldies, un līdz ar to es arī vēlētos atgādināt, ka Eiropas parlaments jau ilgu laiku ir aktualizējis šo jautājumu, piemēram, saistībā ar satura fondiem. Protams, ka tātad mm, Nu, tad eh, tās, kad no struktūra fondiem tiek eh, izslēgti eh, šīs investīcijas, un tas visai tiek uzkrauts līdz finansējumam. Es domāju, ka vajadzētu atgādināt par šīm cīņām, kas ir norisinājušās arī parlamentā. Tomēr es domāju, ka tā ir pavisam reāla problēma. Tagad savukārt vēlētos dot vārdu rindas kārtībā ministra kungam komisāram mums tam jauniešu formam. Lūdzu. Merci euh, beaucoup. Euh. Paldies. Nu, pāris vārdi par um, šiem dažādiem viedokļiem, kas izstāja, uh, kas izskanēja. Vairākas reizes uh, tika uzsvērti uh, izglītības jautājumi un formālās izglītības iespējas, lai izmantojot tās varētu labāk iesaistīt migrantus mūsu izglītības sistēmās un pēc tam Eiropas sabiedrībā. Uh, Un tāpat arī uzsvers par to, ka neformālās izglītības iespējas tiek izmantotas, un tieši tādēļ Luksemburgas prezidentūra nu, praktiski tādu pašu darba kārtību um, piedāvā jaunības un arī izglītības uh, padomā, padomēs, lai diskutētu par um, problēmām, kāda ir ar migrāciju, vai nu tie būtu, teiksim, migranti, kas nesen ir ieradušies un jaunieši kas ir ieradušies bēgļu un um, migrantu krīzes rezultātā, vai arī jaunieši, kas jau vairākus gadus ir šeit, un uh, runāt arī par aktuālajām problēmām, kādas uh, ir. Nu, nav tā, ka mēs um, tikai jauniešu uh, padomē, bet arī uh, izglītības uh, padomē esam diskutējuši par šiem jautājumiem. Es domāju, ka iesaisti jauniešu problēmu risināšanā ir ārkārtīgi nozīmīga. Jo, protams, uh, veiksme uh, skolā, veiksmīga darbība skolā un saņemt diplomu. Tas ir mm, praktiski solis sagatavoties, lai integrētos aktīvajā dzīvē, lai integrētos sabiedrībā. Un tāpat arī šī um, pilsonības piedarības sajūta. Un politiķi arī uh, runā par to. Sajusties kā um, pilsonis, kam ir tiesības uh, izteikt savu viedokli un kaut ko mainīt arī. Tas, kas ir uh, sabiedrībā, tas ir ļoti nozīmīgi, lai uh, novērstu uh, jauniešu um, iztumšanu, marginalizāciju un novērstu radikalizācijas riskus. Tas ir uh, tas, ko gribēju uzsvērt, un es domāju, ka daudzi no tiem priekšlikumiem, kādi tika formulēti, nu tie nav jauni. Mēs uh, par Erasmus Plus esam diskutējuši, tāpat arī par atvērumu paplašināšanu Erasmus Plus programmai un par to, kā. Ka citus apsvērumus varētu izmantot, eh, arī tos, kas ir tradicionāli Erasmus Plus izmantoti, kā, nu, piemēram, eh, apmaiņa eh, ar studentiem, studentu apmaiņa dažādās valstīs. Un tāpat arī demokratizācijas jautājums, demokratizēt Erasmus Plus sistēmu. Mēs atgriezamies pie jautājuma par labās prakses piemēriem un apmaiņu ar piemēriem starp dažādām valstīm. Nu, piemēram, duālā, jeb divpakāpju apmācības sistēma profesionālajā ziņā. Un ko varētu darīt, lai labāk integrētu migrantus un bēgļus. Ir valsts Eiropā, kurās ir veiksmīgi darbības piemēri izglītības integrācijas jomā, kurā ir noteikta pieredze, kam ir tāda plaša kompetence attīstība. Un es domāju, ka tas ir ļoti veiksmīgs piemērs, kā veicināt labās prakses piemērs. Un divi jautājumi tika uzdoti par stabilitātes paktu un par līdzekļiem, lai investētu vairāk aktīvā jauniešu iesaistē izglītības sistēmās. Jā, mēs zinām, kādi ir, kādi ir ierobežojumi, kā ir, kāda ir finanšu un ekonomiskā realitāte un kāda ir Eiropas mehānismi. Es domāju, ka tieši šajā uh, sapulcē un izglītības ministru padomēs. Uh, Mēs nespēsim mainīt visu sistēmu. Šī, tā ir realitāte. Es atgādināšu Luksemburgas prezidentūras nostāju mm, par piedāvājumu, kā izņēmumu skatīt visus tos izdevumus, kas ir saistīti ar uh, migrantu eh, integrāciju mūsu izglītības eh, sistēmā. Un tās eh, neiesaistīt stabilitātes programmu lokā. Līdz ar to katrā dalībvalstī diskusijas ir tādas, ka nacionālajos budžetos uh, tiek pārvietot līdzekļi, lai būtu iespēja uh, rast līdzekļus migrantu uh, Uh, uzņemšanai. Tās ir diskusijas, dažkārt ir ļoti bīstams jādod iespēju visiem, visām dalībvalstīm reaģēt šajā jautājumā, kas ir ļoti, ļoti komplekss un arī bīstams, godīgs nu, visai uh, ES. Paldies. Paldies ministra kungam. Tagad vārds komisāram Navrāčiču kungam. Lūdzu. Thank you very much. Let... Paldies. Es gribēšu iedalīt savu atbildi divās daļās, tātad diagnoze un terapija, jo es pilnīgi piekrītu tiem eh, parlamentu pārstāvjiem, kas uzsver eh, negatīvās sekas, kādas ir ekonomikas krīzei Eiropā un arī dažu dalību valstu budžeta politikām. Es domāju, ka jaunatne un izglītība var ciest visvairāk no šīs eh, taupības politikas budžetā. Nu, no vienas puses var saprast, jo valdībai ir jāietaupa, tātad ir jāsamazina budžeta deficīti, eh, vienkārši lai ekonomika un sabiedrība būtu stiprāka. Bet no otras puses eh, šī taupība atņēma iespēju realizēt politiku nākotnē, tā skaitā ar izglītību. Izglītība ir eh, investīcija nākotnē, un eh, lielākās grūtības izglītībā ir tādas, ka ieguldīt vajag tagad, bet rezultāti būs eh, vēlāk, un ir ļoti grūti pārliecināt politikas veidotājus un lēmējs, tos, kas lēmj šodien, kā ir vajadzīgs ieguldīt nākotnē. Jo nākotne jau vairs var nebūt viņu termiņā, un politiķiem ir jādod taustām rezultāti līdz nākamām vēlēšanām. Tas ir demokrātijas paradoks, bet mums ir jāpārliecina politiķi, ka izglītība ir labs ieguldījums ne tikai pati par sevi, bet tā veicina arī konkurētspēju un eh, sabiedrības attīstību, arī sociālo iekļaušanu un integrāciju. Mums ir mm, diezgan labi eh, instrumenti, kādā veidā eh, sēkot šodien situācijai, ir ziņojums par jaunatni, ir ET 2020 un tā vērtējumi katru gadu un mēs varam redzēt, ka notiek uzlabošanās dažās jomās, ir labas iespējas sasniegt mērķi, samazināt tos, kas nebeidz skolu, samazināt šo īpatsvaru līdz 2020. gadam, ir arī labas iespējas saglabāt studentu e, īpatsvaru un trešā līmeņa izglītības īpatsvaru, bet ir nopietnas grūtības tajā pašā laikā, un mums ir jālieto visas mūsu iespējas, ne tikai Erasmus, bet arī par Erasmus, es runāšu vēl vēlāk, bet jāizmanto arī jaunatnes garantija, nodarbinātības iniciatīva un nodarbinātības instrumenti, kā arī izglītības politikas instrumenti. Tagad par risinājumiem. Protams, Erasmus Plus ir liels projekts, pie kā es strādāju, un e, tas veicina studentu mobilitāti un ir labi zināms, bet mums ir arī arod izglītības pasākumi, tātad tā ir daļa no vidējās izglītības, ir 650 tūkstoši ārodu skolnieku, kas var lietot mobilitātes mehānismus no Erasmus. Tas nozīmē, ka viņi var ierasties citās valstīs un eh, iegūt zināšanas par citiem uzņēmumiem. Arī viņiem ir iespēja stažēties, nu tas ir labs sākums vidusskolnieku mobilitātei Bet no otras puses mēs atbalstām arī šo e-sadarbības programmu. Tā ir tieša sadarbība starp skolām Eiropas Savienībā un arī ārpus Eiropas Savienības, jo ir daži dalībnieki šajās programmās no valstīm, kas nav Eiropas uh, Savienības dalība valstis, tātad viņi ir no Eiropas vai uh, Ziemeļāfrikas. Uh, un tādā veidā var eh, veidot tiešus kontaktus starp skolniekiem, skolotājiem, eh, skolām, var mm, būt tieša sadarbība un tādā veidā var uzlabot tiešu izpratni, labāku arī toleranci vienam pret otru. Es piekrītu, ka neformālajai izglītībai un mūža izglītībai ir eh, svarīga nozīme Es domāju, ka lielākā daļa no mūsu izglītības sistēmām ir pārāk tradicionālas un pārāk neelastīgas, lai tiktu galā ar tiem izaicinājumiem, kas ir šodien. Vairumam cilvēku darba tirgu mūža izglītība ir vajadzīga, jāapgūst jaunas iemaņas un zināšanas, arī jaunas specialitātes, Mūsdienās tā ir prasība visiem, jo nepārtraukti mainās ekonomikas struktūra, attīstās datoru tehnoloģijas, arī parādās eh, jaunas eh, iespējas, tātad ir jāatbalsta mūža izglītība un arī neformālo izglītību vajag atbalstīt. Es pārzinu ļoti daudzus jautājumus, bet eh, šie jautājumi ir sastarpēji saistīti un tos var risināt kopīgi, piemēram, migrantu un bēgļu krīzē, eh, sportam var būt eh, svarīga nozīme, jo tas var integrēt jaunos migrantus un bēgļus, jo nu sports ir labākais veids, kā cilvēki var saprasties un veidot kopienas, un sports ir arī labs instruments, kā cilvēkiem iesaistīties sabiedrībā. Es arī e, atbalstu stabilitātes paktu izglītībā, bet e, šī cīņa ir jāizcīna nacionālā līmenī, jo ir subsidiaritātes princips Tātad nu, dalība valstis varbūt būs pret Eiropas līmeņa stabilitātes paktu. Mums ir vajadzīga labāka sadarbība starp parlamentu un uh, komisiju, lai pārliecinātu padomi. Tātad tagad divas minūtes, jo mums ir ļoti maz laika, un tad pirmā grupa uh, diskusija. Uh, paldies par interesanto uzstāšanos. Es piekrītu daudziem runātājiem, un es domāju, ka šajā komitejā eh, mēs, eh, mums ir tāds izaicinājums, ka mēs runājam ar cilvēkiem, kuri jau domā līdzīgi. Bet lielākais izaicinājums ir, kā šī, šo politiku, par ko mēs esam vienojušies, eh, iepazīstināt vai stādīt priekšā citām komitejām un kā teikt eh, citiem, kā izglītība ir eh, investīcijas nākotnē un tāpat arī pētījumi. Es domāju, ka eh, šeit mēs redzam, ka pat samazinot budžetu var palielināt investīcijas izglītībā, pētījumos un attīstībā, un es domāju, ka tas ir tā ir tēma, ko pieminē visi runātāji. Otrakārt, integrācija nevar būt atrauta no visa pārējā izglītības sistēmai ir jābūt vairāk iekļaujošai un integrāciju nevar veicināt, eh, veidojot īpašas skolas tikai vienai grupai. Parastajām skolām ir jāintegrē visi. Un kas varbūt trūkst no Eiropas politikas ir Eiropas mēroga pieeja pilsonībai, un tā būtu jāmāca gan oficiāli, gan neoficiāli. Un varbūt Eh, šī ir pēdējā reize, kad būtu jābūt šādai diskusijai, tātad kā mēs mācām jauniešiem par Eiropu. Paldies! Eh, Lielas eh, paldies! Ir skaidrs, ka jauniešiem ir tādas idejas, kas bagātina mūsu diskusijas, un es domāju, ka šis te mm, dialogs turpināsies, kā jau teicu iepriekš, mēs strādājam pie ziņojuma par jauniešiem šajā mūsu kultūras eh, izglītības komitejā. Un es esmu arī droša, eh, ka būs arī tādas tikšanās eh, reizes par šo jautājumu. Esam izlasījuši jūsu ēnu ziņojumu, kurā ir iekļauta vīzija, un mums ir nepieciešama šāda vīzija. Es domāju, ka mēs nevaram izmantot jauniešiem vecas politikas. Vēlētos minēt kādu lietu. Kā jau teicu, ļoti novērtēju e, visu ierosinājumu godīgumu, arī komisāra mm, ierosinājumu, e, ministru ierosinājumu. Tomēr mm, nobeigumā e, šim pirmajam panelim, kurš ir tāds politiskāks, spēcīgāks, es nevēlētos, lai būtu tā, ka Um, tātad šis tā, mm, kultūras mm, mm, mantojuma jautājums dažās valstīs dažkārt uh, notiek uh, tā, uh, kā um, ir radikalizācija izglītības sistēmās un šie te dēli radikalizējas, tātad šie te sendanī, tātad um, cilvēki, Es vēlētos, eh, lai būtu kāds eh, cits veids, kā mēs skatāmies izglītības procesu arī attiecībā uz starpkultūru procesu. Tātad, eh, tātad ne tikai attiecībā uz daudz kulturālismu un asimilāciju. Mums tik tiešām būtu nepieciešams izmantot to enerģiju, mm, kas ir jauniešiem, ko viņi mums arī paši sniedz. Es vēlētos, lai pats parlaments arī pieņemtu kādu tādu visatarošu instrumentu. Un Eh, tad eh, ir eh, tāda mm, starp parlamentārā jauniešu grupa. Es tur piesaistos ne kā jaunieti, bet kā cilvēks, kas ir ieinteresēts šajā tēmā. Šis darbs arī būs ļoti svarīgs, un mēs turpināsim sastrādāties. Lielas paldies! Un tagad es aicinu, tātad, tā kā mums ir vēl visam maz laika. Mm, eh, uzstāties eh, mm, Davidu Lopezu un Roberto Rufino. Laifa eh, tātad, Lopeza kungs ir Eiropas Pilsoniskās sabiedrības platformas par mūža izglītību priekšstādātājs, un viņš runās par tēmatu, kas jau ir minēta vairākās jūsu runās par mūža izglītību un Erasmus plusu, un tad arī Roberto Rufino. Tātad, Ehm, Itālijas ehm, kultūras fonda priekšādātājs, ehm, kas ir ļoti slavens fonds. Viņš runās par jauniešu pilsonisko iesaisti un par Eiropas trimesa programmu. Lūdzu. Thank you. Thank you Allora, we start... Eh? As soon as possible, ok? Allora, we start with... Un tātad eh, sāksim ar Lopes kungu, lūdzu. Bonjour à toutes et... Labdien visiem, es runāšu franču valodā. Un savukārt eh, dokumentus uh, jūs atradīsiet angļu valodā. Tie ir uh, jums izdalīti. Un uh, tikai uh, pret precizēšanu. Uh, mūsu programmas nosaukums ir Lifelong Learning uh, Platform, nevis programma, kā tas ir uh, minēts dokumentos. Ļoti daudz, kas ir minēts jau, es neatgriezīšos pie šiem jautājumiem, bet es um, atbalstu pilnībā Alana Pala analīzi. Mēs sadarbojamies ar jūsu fórumu organizāciju un arī ar citām jauniešu organizācijām, tāpat arī mūsu platformas ietvaros. Teikšu tikai vienu frāzi, un man liekas, ka tas ir nozīmīgi. Izglītība nav viss izdevumi, bet investīcijas. Es runāšu par tehniskiem uh, aspektiem par uh, izglītību mūža ilgumā un gribētu uzsvērt, uh, ka pēc Eiropas parlamenta vidus termiņa um, ziņojuma un uh, raugoties uz 2017. gada ziņojumu un uh, publisku aptauju īstenot 2014. gadā. Šovasar mēs veicām ikgadējo anketu, lai uh, uzzinātu, kā uh, Erasmus Plus otrais rāns ir uh, uzņemts. Uh, četrās valodās uh, tas tika īstenots un saņēmām 275 atbildes. Mērķis bija um, uzzināt Cik tālu uh, Erasmus programma atbilst Eiropas komisijas formulētajiem uh, politiskiem mērķiem un kā tā maina Eiropas uh, Savienību attīstībā, kultūras dialogā, sociālajā iekļautībā un darba iespējās? It īpaši uzsverot mobilitāti. Tātad viss uh, tas uh, papildina Kostskundas teikto viņas ievadvārdos par sociālo kohēziju, kas ir nepieciešama izciet šīs problēma, programmas. Respondenti atbildēja ļoti pozitīvi par Erasmus Plus programmu. Tā ir uh, vienreizēja finansējuma iespēja uzkrāt dažādu pieredzi kopš pirmās programmas īstenošanas laika. 86% no respondentiem um, domā, ka šī programma ir vairāk mazāk um, adaptēta realitātei. Par tehnisko līmeni jāsaka, ka vienkāršošana un jaunie noteikumi ir ļoti veiksmīgi vērtēti, jo administratīvie, administratīvais sloks tiek samazināts. Lai arī mēs atzinīgi vērtējam vienkāršošanu, mēs tomēr vēl domājam, ka Erasmus Plus varētu tikt attīstīts trīs punkti. Pirmkārt, dimensija mūža izglītība visas dzīves ilgumā. Un pirmais un uh, galvenais Erasmus Plus uh, programmas uh, mm, faktors ir uh, dažādu sektoru iesaistīšana un patieši mūsu izglītība. Tā uh, kombinējot Erasmus, Leonardo da Vinci un citas programmas, uh, tāpat arī Erasmus Mundus un tāpat arī sporta programmas. Uh, visu apvienojot Erasmus Plus programmas ietvaros, doma bija šo mūža izglītības aspektu izcelt. Tāpat arī galvenie sektori, sektori izglītībā, visā izglītības kopumā, ir garants šai jaunai pieredzei. Nu, praktiski mēs domājam, ka šī transversalitāte ir ies, iesaistīta un katrs tomēr paliek tradicionālajā sektorā. Ļoti bieži nacionālās aģentūras vai arī Eiropas aģentūras negatīvi vērtē, un to daudzkārt uzsvēra mūsu mm, dalībnieki, kas nav uh, tradicionāli vai nav tieši specifiskā izglītības vai apmācības ceļā. Nu, piemērs, to mums pieminēja viens no mūsu dalībniekiem. Ja jūs gribētu vecāku izglītības projektu iesniegt, tad uh, No vienas puses tā ir neformālā jā, pieaugušo izglīt, apmācības projekts, un arī tas nāktu par labu jauniešiem. Taču šādu projektu var atteikt. Kādēļ? Tādēļ, ka dažās valstīs vērtētāji var vērtēt to, ka tas ir pieaugušo izglītības projekts, un citi atkal domā, ka tas ir jauniešiem domāts, un tas var uh, negatīvu atzinumu uh, sniegt, jo šis projekts ir pārāk liels, vai nepārāk skaidrs, vai maz ar realitāti saistīts. Taču citi uh, rea, uh, uh vērtētāji to var vērtēt pozitīvi. Un mēs domājam, ka ir pamaz šādu pārsektoru projektu un aizvien šī mūža izglītības uh, projektu klāsta piemēr, piedāvājums mm, komisijai ir neliels. Tādēļ ir vajadzīgi vairāki projekti. Nu, mūža izglītības projekti ir jāattīsta arī jāapmāca Eiropas aģentūra vai arī citu institūciju ierēģis, un tas būtu ļoti pozitīvi. Un otrkārt, mums liekas, ka atbalstot trešās valsts uh, platformas līdzekļus, uh, tomēr ir ierobežota līdzekļi. Kā jūs zinat, mēs apvienojam 39 aktīvos uh, tīklus, un mēs no vienas puses atbalstam Eiropas politiku vietējā līmenī un apmainamies ar dažādām praksēm, bet tāpat arī izstrādājam uh, instrumentus, lai varētu labāk attīstīt uh, politikas. Mikrofons izslēdzās runātājiem. Tagad viss kārtībā. Tātad, um, dažkārt mums ir tāds mm, viedoklis, ka mūs nevienmēr šajā dubultajā programmā izmanto. Nu, piemēram, par maz informāciju ir šajā tīklā vai par maz uh, programmu, kas apkļaut dažā, iekļaut dažādas viedokļus. Uh, budžets ir ierobežots un uh, ik pa diviem gadiem uh, programmas tiek attīstītas. Un šie 4 miljoni eiropieši, kas izmanto mobilitātes pasākums, Šis skaitlis neataino kvalitāti, tātad mums jāsvar, jāliek uzsvars uz kvalitāti, kas ir ļoti nozīmīgs punkts. Un pēdējais, priekšsēdētāji, varbūt jūs varētu um, pievērsties noslēgumā. Tātad ierobežojumi, saka runātājs. Ierobežojumi ir tām organizācijām, kas ir uh, Briselē. Briselē mēs, protams, piekrītam, ka ir jābūt programmu decentralizācijai, lai uh, varētu visās valodās un visās valstīs iesniegt programmas, taču Briselē, Beļģijā uh, ir uh, problēmas uh, uh, Beļģu organizācijām un arī Eiropas institūcijām. Nu, noslēgumā es gribētu teikt, ka mēs ļoti pozitīvi vērtējam Erasmus Plus programmas. Tas ir lielisks līdzeklis, lielisks Eiropas integrācijas līdzeklis, bet tagad jāspēcina Mm, dažādās programmas, lai saprastu labāk sociālo starpkultūras dimensiju un lai pievērstos mobilitātes jautājumiem, kā jau uh, Dusēkundze to uzsvēra Erasmus Plus jāpaplašina Parīzes deklarācijas kontekstā, un mēs esam gatavi sadarboties ar jums, ar Eiropas komisiju un visiem iesaistītajiem aktieriem. Paldies! Paldies! Uh, Gajaco kundze ir šeit zālē. Viņa ir atbildīga par Erasmus Plus programmām. Pēc tam jūs varētu diskutēt arī ar viņu. Mūsu skatījumā tas tiešām ir kas ļoti veiksmīgs. Tagad došu vārdu Rufino kungam. Un aicinu jūs izteikties nedaudz īsāk nekā jūsu kolēģiem. E, priekšstādā kundze, ministra kungs, dargie draugi, es e, runāšu par e, programmu, kuras nosaukums ir Eiropas pilsonības trimestris. Jūs to varat redzēt slaidā. Tātad to ir izveidojis Eiropas starp kultūru mācīšanās federācija. Un Mm, tajā eh, tiek eh, realizētas dažādas starpkultūru programmas. Eh, šī ir organizācija, kas pasā visā pasaulē. Tā sāk savu darbību pirms simts gadiem. No sākuma tā atbalstīja ātrās palīdzības dienestus visā pasaulē. Savukārt tagad šī organizācija atbalsta vidusskolēnu apmaiņas programmas. Šīs, šī trimestra programma ir tāda programma, kura sākās 2006. gadā Eh, tā eh, radās kā pilotē projekts, eh, kuru mēs šeit Briselē veidojām kopā ar komisēju. Savukārt šodien tajā ir iesaistījušies 250 skolēni no vairāk kā 20 valstīm, tad šī te programma ilgs trīs gadus, skolēni dzīvo mm, citā valstī, viesģimenē, un viņi pilnībā iedziļinās šīs citas valsts kultūrā. Un, uh, Eh, šie skolēni eh, arī piedalījās eh, tādā vispārīgā Eiropas līmeņa sanāksmē šeit Briselē pagājušajā nedēļā, un viņi runāja par savu pieredzi atgriežoties mājās. Un ir tāds kā, tāds kā kopīgs vadmotīvs visai šai programmai, tā ir sagatavošanas fāze, kad viņiem ir jāpēta kultūra, identitāte, sava pilsonības izjūta, pirms šie skolēni dodas uz ārzemēm. Tad ir tā fāze, kāda programmas ietvaros, eh, viņi no sākuma iemācās, kā ir iespējams eh, Uh, uzlabot savu, uh, um, savus um, uh, svešvalodu spējas. Es runāju ar kādu krievu meiteni, kura devās uz Portugāli, viņa nerunāja portugāliski. Tomēr tas ir apbrīnojami, ko ir iespējams iemācīties triju mēnešu laikā tādā vecumā. Viņi iemācījās runāt portugāliski. Šie bērni tātad veidot raudzības, un šis te emocionāls aspekts ir ļoti svarīgs. Viņus atbalsta tādas ļoti draudzīgas viesģimenes, un tātad šajos trijos pēdējos mēnešos eh, eh, viņi no tādiem margināliem eh, pilsoņiem šajās valstīs kļūst par pieņemtiem pilsoņiem. Un tādā veidā viņi var salīdzināt līdzības un atšķirības starp savu, savu valsti un uzņēmēju valsti. Uh, Pēc tam eh, viņi dodas mājās un eh, viņi eh, var par to pastāstīt saviem skolotājiem un klasibiedriem. Ja mēs skatāmies, kādas ir galvenās kompetences mūsu izglītībai, ko ir apspriest arī šis parlaments, mēs redzam, ka tāds ir vismaz trīs, kam ir tieši saistība ar mūsu programmu. Tad komunikācija mm, mm, svešvalodās, vēlme mācīties, sociālā un pilsoniskā kompetence, kultūras apzinātība un izteiksme. Un eh, tajā pašā laikā eh, šis eh, parlaments arī ir apstiprinājis skolēnu mobilitātes hartu, un mēs arī sapratām to, ka tas, kas ir šajā hartā, tas viss ir daļa no mūsu trimēsa programmas. Starp tiem jautājumiem, kas te ir iekļauti, es vēlētos uzsvērt dzīvus Eh, kas ir eh, galvenie elementi un ļoti būtiski. Viens eh, ir mentora darba un atzīšanas darbs. Tad mm, nevar vienkārši doties projām. Jūs varat doties uz ārzemēm tikai tad, ja kāds jums palīdz, kāds jums ir mentors un palīdz tad, analizēt kultūru, ar kuru jums ir skārsme. Un mums ir šeit liela problēma ar skolām Eiropā, kuras uzskata, ka tā ir laika šķērdēšana. Eh, visi to vakardien uh, uh, eh, uzsvēra. Un uh, tātad uh, viņa teica, uh, ka uh, man ir baldoties uz skolu uh, pirmdien, uh, jo uh, tātad viņu skolotājiem prasīs, uh, ko jūs iemācījāties uh, Somijā. Tad uh, vēl viens ļoti būtisks elements ir tas, uh, ka uh, Šī gala nometne Brīselē, kur notiek dalīšanās ar pieredzi, šie skolēni sāk domāt par to, kā viņi šos, šita zināšanas var piemērot savā situācijā. Un man gan nav laika iezināties šajā piramīdā, kas ir rezultāts ilgā pētniecībai, ko mēs veicām pirms 25 gadiem. Nu, tātad dažā, tie dažādi mācīšanās līmeņi norādīti, kas risinās tādā ļoti garā uzturēšanās laikā ārzemēs. Un ir daudz pētījumu, ko ir iespējams lasīt par šo jautājumu. Jums ir laiks to darīt. Ir arī ļoti interesants pētījums par programmas ietekmi. Viņš Hamers pirms vairākiem gadiem to veica. Tad arī uh, Ja jūs eh, salīdzināt eh, to visu ar eh, pētījumu par aktīvu pilsonību, kuru izstrādāja izglītības ģenerāla direktorāts šeit pirms vairākiem gadiem, tad var redzēt, ka atkal ir uzsvērts tas, ka pilsonība, izglītība nav saistīts tikai ar demokrātiju un pilsoņu tiesībām. Tam ir saistība arī ar domāšanas mājiņu, ar cieņpilnu attieksmi, ar apzināšanos savas kultūras sakarā ar eh, multikulturālismu apzināšanos. Un eh, ļoti eh, būtiski ir mācīties gan ar prātu, gan ar sirdi. Un tas ir tieši tas, kas notiek tajos brīžos, kad jūs iesaistaties apmaiņas programmā. Jūs ne tikai mācāties ar savu galvu, bet arī ar sirdi. Un tāpēc tam tik tiešām ir ļoti ilgstoši ietekme uz cilvēkiem. Lielas paldies! Tas bija ļoti e, interesanti. Es piekrītu jūsu apsvērumam, ka dažkārt e, skolotājs saka, ka tā ir laika šķērdēšana doties uz šādiem e, braucieniem. Mēs ierosinām plašāku integrāciju starp neformālo un formālo izglītību. Lielas paldies! Un tagad es došu vārdu Eiropas jaunatnes Tātad eh, no sākuma mums ir eh, eh, pieci runātāji, kas vēlas izteikties. Un mums ir tikai 30 minūtes, pat vēl mazāk, tāpēc es tiešām jūs aicinu iekļauties piešķirtajā laikā. Mēs esam izmantojuši, atvainojiet, tomēr mums ir tikai 12 minūtes. Un līdz ar to es nekavējoties varu dot uh, vārdu Lucijai Rjau uh, uz vienu minūti no Eiropas jauniešu fóruma lūdzu. Thanks for the floor. Paldies par uh, iespēju uzstāties. Pirms uh, sākt es gribētu minēt, ka ir ļoti daudz uh, jauniešu uh, un uh, tā tad uh, jūs varbūt arī varēsiet uh, parunāt ar viņiem. Uh, jo viņi to gribētu. Ir mehānisms, kurš pastāv, lai iesaistītu jauniešus lēmumu pieņemšanā, tas ir struktūrālais dialogs, un es gribētu aicināt īpaši valstu parlamentu deputātus lietot šo mehānismu, lai iesaistītu arī jauniešus dialogā, lai viņi varētu ietekmēt valstu politiku. Un Tātad pēdējais cikls, kas tika pabeigts Luksemburgā, pieņēma rekomendāciju par pilsoņu izglītību eh, valsts līmenī un Eiropas jaunatnes fórums arī uzskatīja, ka pilsoņu izglītībai ir jābūt prioritātei, mums ir jāiegulda partnerattiecībās, eh, sadarbībā starp formālo un neformālo izglītību, arī jaunatnes organizācijām un tiem, kas strādā ar jaunatni, jo viņiem ir jāiegulda pieredze, kā tikko minēja Rufino kungs, kā izdarīt eh, izglītības eh, pasākumus. Un es domāju, ka ir jāmai, jāapmainās ar pedagoģiskajām metodēm un jāsagatavo skolotāji īpaši jautājumos, kas attiecas uz pilsonību un kultūru. Un nākamajā gadā notiks Erasmus plus vidējā termiņa izvērtējums, un tur arī mēs ceram, ka uh, Eiropas jaunatnes fórums piedalīsies. Un mēs kopā ar kultūras komiteju, jo mums ir arī pieredze jauniešu lietās, un tā varētu būt liederīga. Paldies! Mēs pilnīgi noteikti pievēršam tam lielu uzmanību, kā kultūras komiteja, kā parlaments īstenošanas ziņojumiem un gan attiecībā uz Erasmus, gan citām programmām. Mēs pilnīgi noteikti centīsimies iesaistīt jauniešus. Tātad eh, ir seši, septiņi eh, kolēģi, kur vēl sēties katram pa minūtai izmantošu āmuriņu. Man tik tiešām tas ir jādara, kaut arī to nevēlos darīt, eh, bet nu es neizmantošu āmuru pret jums. Un tagad dodu vārdu Mikel Rauta no Igaunijas. Lūdzu, Igaunijas parlamenta. Paldies! Erasmus Plus bija ļoti svarīgs Eiropas izglītībā, jo tas dod jauniešiem iespēju turpināt izglītību neformāli, un tas būtiski papildina skolu un ļauj jauniešiem izmantot skolas zināšanas reālajā dzīvē, tātad brīvprātīgās darbībās saskarsmē ar citu kultūru pārstāvjiem un kopīgiem projektiem ar citām valstīm ir svarīgi saglabāt šīs iespējas pat pēc 20. gada. Igaunija un vairākas citas dalību valstis strādā, lai saglabātu īpašu jaunatnes programmu Erasmus Plus ar atsevišķu budžetu. Ja tā nebūs, tad jaunatnes eh, aktivitātes neformālajās studijās un pētījumos tiks apdraudētas, jo tur ir pašai savu metodoloģiju šim sektoram. Paldies! Paldies, vēlētos eh, atgādināt, ka mēs kā parlaments eh, cīnījāmies, eh, lai būtu tāda konkrēta daļa, kas būtu veltīta atsevišķiem projektiem. Un tagad Aleksandrās Zelpenis no Lietuvas lūdzu. Jo pirmininkė, gerbiami posėdžio dalyviai, visų pirma, Lietuvos vardu norėčiau padėkoti už šio laikotarpiu itin aktualų. Priekšsēdētājs, kundze, dāmas un kungi, No Lietuvas puses es gribētu jums pateikties par šīs sanāksmes organizēšanu. Tā notiek īstajā laikā, jo jauniešu izglītība ir svarīgs mērķis, viens no svarīgākiem mērķiem Lietuvas izglītības stratēģijā 2020 līdz 2022. gadam. Lietuvas valdība ir nolēmusi jau pagājušā gadā nolēma jaunatnes nodarbinātību padarīt par vienu no prioritātēm, un es eh, kā Lietuvas pārstāvis priecājos, ka Lietuvai eh, veicas ar izglītības mērķu virzīšanu uz priekšu kā Eiropa 2020 programmas daļa. Eh, pieaug to cilvēku īpatsvars, kam ir augstākā izglītība, un samazinās to skaits, kas nebeidz skolu vai agri to atstāja. Bet ir arī dažas eh, problēmas, eh, kā eh, saskaņot izglītības programmas ar darba tirgu vajadzīgo kvalifikāciju. Ir vajadzīgs vairāk cilvēku mūža izglītības programmās un arī ir vajadzīgas ārodu izglītības reformas un ir vajadzīgs vairāk atbalsta uzmanības šim jautājumam. Tāpat eh, arī mēs eh, strādājam pie sociālā dialoga un īpaši pievēršam uzmanību jauniešiem, eh, kuriem nav darba un kuri arī nestrādā. Eiropā neformālā izglītība kļūst arvien svarīgāka. Mēs gribētu pievērst jūsu uzmanību faktam, ka Eiropas politika, Eiropas jaunatnes politika ir jābūt tādai, kas aptver visus jauniešus, kas grib aktīvi piedalīties pilsoniskajā sabiedrībā. Mēs domājam, ka ir jāpieņem, jāpievērš uzmanību jauniešiem ar ambīcijām. Ļoti īsi. Erasmus plus budžets ir palielināts par 40%, bet tas vēl nav pieejams. Vācijā tiek kritizēts tas, kā atsevišķa programma, piemēram, Kamēnijos, dod priekšroku augstākās izglītības iestādē, un tas notiek ar vien biežāk, tāpēc skolām paliek mazāk naudas. Un tajā pašā laikā augstākās izglītības programmas un um, pētījumi ir uh, varbūt nepienācīgi izmantot Erasmus Plus programmā. Es domāju, ka tas būtu jāpatur prātā Un tātad eh, universitātēm būtu jāpiedalās eh, vairāk, bet naudu nevar atņemt skolām. Vārds uh, eh, Ingam Duranam. Uh, danke vielmals. Um, was Sie ansprechen. Paldies. Es gribētu runāt par to, kādā apjomā šīs programmas varētu piedāvāt eh, jauniešiem. Austrijas pieredze ir tāda, ka šīs programmas tiek lietotas, eh, lai izglītotu tos cilvēkus, kuriem jau ir laba izglītība, un tātad viņi var novērtēt šīs iespējas labāk. Bet programmas netiek lietotas tur, kur ir visvairāk vajadzības eh, jauniešiem, kam nav zināšanu, vai būtu iespējams eh, pievērst lielāku uzmanību tiem, kam šī programma ir vajadzīga visvairāk. Paldies, mēģināsim atbildēt. Yves Durand tagad no Francijas parlamenta lūdzam. Paldies. Franc Francijā ir valsts eh, iestāde, kas strādā ar eh, tiem cilvēkiem, kas eh, pabeidz skolu, bet neiegūst nekādas eh, vajadzīgas iemaņas, un tas ir izglītības un arī pilsonības jautājums. Kā varētu kaut ko līdzīgu izveidot Eiropas līmenī, tad apmaiņa ar labu praksi un tās iemaņas, kas tiek sasniegtas šajā valsts dienestā, uh, Eh, jautājums ir, kā šīs īmaņas atzīt Eiropas eh, sistēmā. Paldies, atbildēsim. Džulija eh, Vuda, nākamā. Paldies. Un atvainojiet, ka ierados vēlu uz šo diskusiju. Es biju sieviešu komitejā un tur runājām, tad, tad stādīja priekšā ziņojumu par nabadzību. Uh, šiem divām tēmām ir sakarība, jo nabadzība ir ne tikai naudas trūkums, tas ir arī izdevību trūkums, cerību trūkums, un es gribētu turpināt um, tā runātāji teikto, kas runāja par to, ka studenti atgriežas skolās, un tad skolas nenovērtē studentu pieredzi citās valstīs un ir izglītības kultūra, kur eh, galvenais ir eksāmeni un mērķi, tātad ļoti formalizēta apmācība. Un, eh, nu, varbūt šī sistēma īsti neņem vērā tos ilgtermiņa mērķus, kādi ir eh, saskarsmē ar citām kultūrām. Te mums būtu jādomā par to, lai mūsu skolotāji pasniedzēji un arī tie, kas strādā ar jauniešiem, eh, kam ir ļoti svarīga loma jauniešu dzīvē, tātad viņiem būtu jāsaprot, kāpēc ir svarīgi apmeklēt citas valstis un sazināties ar citiem eh, cilvēkiem no citām kultūrām un izglītības sistēmas pašlaik šo neatbalsta, jo tur ir svarīgākie eksāmeni un mērķi. Paldies. Tagad Latvijas pārstāvis. Vārdā. Es gribētu īsi pastāstīt par Latvijas pieredzi eh, jaunatnes politikas veidošanā. Pirmā lieta eh, - Latvijā mēs esam izveidojuši jaunatnes parlamentu kā tādu eh, institūciju, kura uh, Eh, vairākas reizes gadā tiekoties, eh, mēģina saprast to atbildības līmeni un eh, to lēmumu pieņemšanas veidu, kā tas ir dem demokrātiskā sabiedrībā. Otra lieta, ko es gribētu pieminēt, ka pēdējā gada laikā Latvijā ir notikusi diskusija, kas notika parlamentā par vēlēšanu tiesībām pašvaldībās jauna, jauniešiem no 16 gadu vecuma. Tātad šāda diskusija ir bijusi, lēmums, protams, patreiz vēl nav pieņemts, bet katrā gadījumā tēma ir aktuāla. Uh, Eh, trešā lieta noteikti piekrītot, piekrītot tam, ko teica Lopes kungs, ka eh, izglītība tā, tā, tās ir nevis, tie ir nevis izdevumi, bet tās ir investīcijas. Mēs ļoti daudz esam darījuši, lai internacionalizētu mūsu eh, izglītības sistēma, tai skaitā esam eh, likumdošanā iestrādājuši iespēju eh, tātad iegūt, eh, realizēt kopīgas studiju programmas ar citu valstu, gan augstskolām, gan ārodskolām. Tāpat, lai esam devuši iespēju izdot arī kopīgas izglītības dokumentus, kopīgas diplomas, bet par to es pastāstīšu vēlāk nākošajās sesijās. Paldies! Grazie molte per questa. Per questa... Lielas paldies par šo interesanto ierosinājumu. Es zinu, ka vairākas valstis tiešām e, ir e, izveidojušas šādas e, dažādas vietējās tātad jauniešu pārstāvniecības, kaut gan parlaments tieši ir maz. Un tagad es došu vārdu atbildēšanai arī komisijas pārstāvjiem. Domāju, ka viņi var arī sniegt interesantus komentārus katram tieši divas minūtes katram runātājam. Lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies. Runāšu angliski. Tāpēc, eh, ka eh, vētos runāt par vairākiem aspektiem. Eh, paldies, ka uzaicinājāt komisijas pārstāvis. Vēlētos arī pateikties Lopēza kungam par labajām ziņām, par šo organizāciju, par tās dalībniekiem attiecībā uz mūža izglītības platformu. Vairāk eh, nekā 80% ir apmierināti ar to, kādā veidā Erasmus eh, Plus eh, programma rēģē uz politikas mērķiem, kas ir uzstādīti, un kā tā rēģē uz um, labuma guvēju nepieciešamībām. No sākuma vēlētos uzsvērt to, ka pirmo divu gadu rezultāti dažādām aktivitātēm ir tiešām daudzsološi jau 1,5 eh, eh, eh, miljoni cilvēki varēja gūt labumu no mobilitātes iespējas, kādu sniedz Erasmus Plus programma. Tā galvenokārt risina jautājumu par mobilitāti. Daudz, kas jau ir minēts par citām Erasmus Plus programmām, tad kuras ir jaunās Erasmus Plus daļas, jo sevišķi tās, kas attiecās uz dažādiem sektoriem, man jāsaka, ka tik tiešām tas, ka tie ir jauni elementi, uh, Mm, tie vēl nav tik veiksmīgi, kā mēs to vēlētos. Arī tāpēc, ka tie ir pavisam jauni. Un līdz ar to vienā ziņā iepriekšējo programmu uh, labuma guvēji un uh, kopumā organizācijas, kuras iesaistās dažādos sektoros, tās uh, nav pieradušas strādāt vairākos sektoros vienlaicīgi. Un, protams, ka tas nav pārsteidzoši, ka tam ir vajadzīgs laiks, lai Mm, tas tātad eh, mm, iesaist, iesaistās visās mūsu programmās. Tajā pašā laikā mēs joprojām varam redzēt to, ka tik tiešām pastāv eh, interese. Mēs eh, jau 2014. gadā finansējām gandarīz 2000 projektu. Mm, tātad 1700 projektus par strateģiskajām partnerībām. Un starp šiem projektiem ļoti daudzi ir uh, saistīti ar šo te, uh, eh, vairāku sektoru pieeju. Un man ir jāsaka, ka mēs uh, saskaramies ar uh, grūtībām, uh, cenšoties reaģēt uz lielo interesi. Un te ir runa par budžetu. Līdz šim mums ir diezgan zems veiksmes procents, 18%, bet tas ir tāpēc, ka mums ir ierobežots budžets. Mums eh, nākamajos eh, gados eh, būs gandrīz 80% pieaugums līdz 20 gadām un 50% pieaugums attieksies uz otro darbības strateģiskajām partnerībām un pārsektora darbībām. Un šie budžeta ierobežojumi attiecās arī uz trešo aktivitāti, kas tika minēta. Tātad, tās aktivitātes, kuras vairāk attiecās uz uh, Eh, politikas eh, eksperimentiem, dialogiem. Un tikai tiešām mēs eh, sagaidām, kā mēs to varēsim palielināt ar budžeta palielināšanu. Un tāpēc vēlos uzsvērt, kā ir būtiski, lai budžets tiek palielināts, nu, to arī beigšu uzstāšanos, un vēlētos arī uh, tātad eh, nomierināta eh, tos eh, parlamenta deputātus, kurus atsācās tieši par jaunatnes lomu attiecībā uz citiem sektoriem. Mēs pilnībā tātad respektējām šo, šo procentu, kas ir attiecinām uz katru jomu, un tajā pašā laikā vēlos uzsvērt arī to, ka mums ir stratēģija atbalstīt mazai sargātās grupas un ar jaunatnes politikas palīdzību tātad uh, būs uh, tātad, uh, tātad 3% labumu guvēji, kas nāk no šīm grupām. Paldies! Paldies, man tik tiešām likās ļoti interesanti šo precizējumu attiecībā uz budžetu. Ceru, ka būs šis pieaugums. Mums bija tāda problēma attiecībā uz maksājumiem. Mēs arī to risinājām. Mm. tad ar, ar pēdējā mm, gada eh, budžeta, eh, 2016. gada budžeta saistībā ar Erasmus eh, plus tagad pārējā runātāja katram minūte. Nu, pavisam ātri divas minūtes. Nu, divi punkti. Pirmkārt, ļoti būtisks punkts. Es domāju, ka tā ir saikne starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Ir uh, jāraugās, ko dara dalību valstis, gan Eiropas parlamentārieši, gan uh, tādi kā Džūlija vai Nikova vai arī Nacionālā parlamenta pārstāvi, ko mēs uzklausījām šeit, parāda, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo Eiropas um, budžets un, un tā iznošana dalībvalstīs no tā atbil, atba, at, nu, teiksim, atka, ir atkarīgs, teiksim, nākotne. Ir ļoti nozīmīgi rast naudu izglītībai. Un otrs punkts ir jāstiprina pilsoniskais dialogs starp nevalstiskām organizācijām un visām Eiropas uh, institūcijām ir 11. paragrāfs Lisabonas līgumā un var balstīties uz ļoti pozitīvo pieredzi, kā tā ir jauniešu fórumu pārstāvs tikko runājot. Struktūrētais dialogs tam arī ir piemērs. Visas nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, var tikt iesaistītas. Un tas nu, ir atšķirīgs no lobbyisma tādā tīrā pasā, izpratnē. Paldies! Paldies par ļoti ātru atbildi. Katru reizi, kad mēs runājam par to, ko mēs darām, tad viens jautājums vienmēr ir saistīts ar to, ka izglītības apmaiņa ir tāda elitāra pēc rakstura, ka liela cilvēka daļa tur vispār nepiedalās. Es gribētu uzsvērt, ka mums nebūtu jāuzskata, uh, šī izmaiņa, šīs apmaiņas programmas kā labums, kas tiek dots atsevišķiem cilvēkiem. Nu, par laimi šīs programmas ievieš kaut ko jaunu mūsu izglītības sistēmā, jo mūsu izglītības sistēma ir tāds nacionālismu un konservatīvismā bastions. Uh, Tāpēc, ja skolas sadarbojas ar citām skolām un arī notiek skolnieku apmaiņas, tad eh, šis eh, sadarbības process starp valstīm notiek. Eh, jo, piemēram, daudzās valstīs vispār nav nekāda atbalsta tiem, kas mācās citās valstīs, tad 15% valstu nu, citās valstīs jūs neko nevarat iemācīties, tad šis gads jums skaitās kā zemē nomest pilnīgi. Bet es domāju, ka komisijai būtu arī jāpievērš uzmanība tam, kā skolu sistēmai ir jābūt ar starptautisku raksturu. Tātad, nu, šeit eh, ļoti, es nerunāju tikai par to, ka būtu šeit eh, jāatbalsta imigranti, bet ir jāveicina dialogs starp līdzīgajiem, eh, starp dažādu valstu cilvēkiem kā līdzīgiem. Apmēram 60% Eh, skolotāji Itālijā ir bez jebkādas starptautiskas pieredzes, lielākā daļa runā tikai savā valodā, viņi nezina skolu sistēmu citās valstīs, un ar skolu direktoriem arī nav labāk. Tātad mans priekšlikums būtu tāds, ka nākotnē neviens nevarētu būt eh, skolotājs, ja viņš nav bijis eh, citā valstī vai nezina neko par citu valstu izglītību. To mēs varētu ņemt vērā. Es gribētu jums atgādināt, ka mūsu daudzgadu programmās ir izveidots ir izveidota tāda sistēma kā 20% līdz 2020. gadam būtu eh, paredzēts Erasmus programmai, tātad nākamajos, nākamajos gados šī programma ietekmēs 4 miljonus cilvēku, uh, Un mēs noteicām mērķi, ka vismaz 20% cilvēku būtu jāpiedalās vai nu Erasmus programmā vai arī kādā citā ārzemju apmācības programmā. Paldies! Paldies par šo diskusiju. Es domāju, tā bija ļoti interesanta mums visiem. Un tagad pāriesim uzreiz pie otrās diskusijas par sociālo iekļaušanu un kultūras dialogu izglītībā. Mums ir divi diskusijas dalībnieki ar dažādu pieeju un redzēsim, kāpēc. Tātad Massimiliano Maskerīni, kas runās par jauniešu sociālo iekļaušanu. Maskerīni kungs ir no Eiropas eh, dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda un tad Kamila Sana, eh, Elsis direktore no Zviedrijas, kas runās par sociālo iekļaušanu un starpkultūras dialogu. Tātad eh, pirmajam vārds Maskerīni kungam. Paldies! Paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Dāmas un kungi, ekscelences, kolēģi, labrīt! No jauniešu perspektīvas sociālā iekļaušana ir eh, savu iespēju realizēšana sabiedrībā un tajā pašā laikā arī šis potenciāls eh, ir svarīgi, lai sabiedrība atzītu šo potenciālu. Nu, to var izdarīt vai nu ar nodarbinātību, vai izglītību, vai arī piedalīšanos sabiedriskos projektos. Un e, šeit um, ir neaizsargātas grupas, kurām ir vairāki trūkumi, e, un, kā ir teikts jau agrāk, jaunieši ir visvairāk pakļauti sociālas atstumtības un nabadzības riskam. Un tā tad Tas notiek 25 dalību valstīs no 28 un vairāk nekā ceturtā daļa. Jaunieši ir pakļauti nabadzības riskam. Un jaunieši, e, tie ir jaunieši, kas ne, nestrādā un arī nemācās. Tātad 14 miljoni jaunieši ir šajā situācijā, tie ir cilvēki, kam ir, kas ir jaunāki par 30 gadiem. Uh, Un eh, nu, tas ir ļoti liels skaits. Lai integrētu jauniešus darba tirgu un lai cīnītos pret sociālo atstumšanu, ir eh, sagatavota Eiropas Savienības eh, jaunatnes stratēģija 2009. gadā, kur pamatā ir vienlīdzīgas iespējas jauniešiem un arī jaunieši aktivitāte tiek veicināta, lai viņi būtu aktīvi pilsoņi un piedalītos sabiedrībā. Tā tad ir divas dimensijas. Pirmā ir nodarbinātība, kas ir ļoti svarīga, lai jaunais eh, cilvēks varētu iesaistīties sabiedrībā. Un ir arī sociālā iekļaušana. Jaun, jauniešu garantija palīdz veicināt nodarbinātību, uh, un pārējais, eh, pārējās darbības ir eh, pieeja pakalpojumiem, eh, piedalīšanās un arī sociālā iekļaušana. Jauniešu garantijai ir galvenokārt mēķis ir izglītība, piedāvāt iespēju tātad nodarbināti, saņemt nodarbinātību un izglītību un Izglītībai ir ļoti svarīga loma e, jauniešu garantijā, jo izglītība ir pirmais, kā panākt jauniešu sociālo iekļaušanu, jo izglītība e, arī dod iespēju piedalīties tālāk darba tirgu un e, dod jauniešiem iemaņas, kas ir vajadzīgas, lai sāktu strādāt un kļūtu arī par aktīviem pilsoņiem Eiropas sabiedrībā Nu, vislielākie riska faktori ir slikta izglītība, un eh, jaunieši, kas saņem sliktu izglītību, tad eh, ir kļūst par tiem, kas nestrādā un arī nemācās, un viņiem ir eh, trīsreiz lielāks risks nekā tiem, kam ir trešā līmeņa izglītība. Tātad viens no pieciem mērķiem ir samazināt to jauniešu skaitu, kas agri atstāja skolu Pirmais ir profilaktiska pieeja, tātad pirmais risinājums, eh, kur vietējā līmenī tiek strādāts ar eh, visneaizsargātākajām grupām, arī informācija par karjeru un eh, tiek mēģināts paredzēt un novērst tādu situāciju, ka jaunieši nepabeidz skolu. Un ir arī prakse, ko es varu minēt, tātad, piemēram, Spānijā ir tāda alternatīvā izglītība ar inovatīvām sistēmām un arī eh, Luksemburgā eh, ir individuāla pieeja eh, skolniekiem un alternatīvas arī mācīšanas metodas. Tad ir kopīga pieeja mm, apvienot šīs divas metodas, tātad alternatīvā izglītība, bet formālākā veidā. Uh, lai novērstu to, ka jaunieši agri atstāja skolu. Arī valoda ir svarīga tiem, kas ierodas citā valstī, un ir programmas, kas strādā ar personiskiem jautājumiem. Piemēram, Nīderlandē tiek mēģināts piedāvāt izglītību eh, cilvēkiem ar eh, īpašām vajadzībām, ko ir eh, grūti integrēt eh, sabiedrībā. Tātad Francijā to sauc par otro iespēju, eh, jeb ziemšāns. Tātad eh, ir jācīnās pret sociālo atstumtību jauniešiem, un mēs esam redzējuši jau, ka dalība valstis ir sākušas ieviest jaunatnes garantiju, un pagājušajā gadā tika ļoti strauji ieviesta šī programma, mēs esam redzējuši, ka mērķis panākt darbam gatavu, lielāku darbam gatavo skaitu tiek eh, sasniegt, bet, eh, nu, izglītībai ir eh, svarīgs mērķis arī tālāk sociālās iekļaušanas politikas veicināšanā, un es gribētu teikt, ka šeit ir jāstrādā pie visiem jautājumiem reizē, gan pie nodarbinātības, gan pie izglītības, gan arī pie sociālās iekļaušanas īpaši vislielākajām riskam pakļautajām grupām. Paldies! Paldies, un paldies arī, ka jūs iekļāvāties laikā, pasakot tik daudz ko svarīgu. Un es vētos jautāt, vai kāds vēlas izteikties? Izskatās, ka nē. Tomēr, jā, Ir viens cilvēks, kas vēlas izteikties. Atvainojos tātad. Domāju, ka esmu nedaudz sagūst šajā brīdī. Došu vārdu otrajam paneļa dalībniekam. Es vienkārši eh, skatījos eh, eh, tātad šajā sarakstā, kur ir runātāju skaitīti. Lūdzu, Sanērs kundze, jums tagad vārds, un pēc tam Jānis Fārums. för möjligheten att få komma hit och berätta om El er Sistema. Det är med stor glädje som jag vill dela. Jā, paldies. paldies par ielūgumu un uh, iespēju iepazīstināt ar Sviedrijas uh, pieredzi un pieredzi, mm, kāda mums ir 2009. gadā. Hamabonā, Gēteborgā skola saņēma piedāvājumu Zviedrijas Nacionālais orķestris piedāvāja um, projektu. Sporta zālē um, orķestris uzstājās un um, spēlēja Beethovenu mūziku. Bērni un vecāki varbūt pirmo reizi vispār uh, klausījās klasiskās mūzikas koncertu. Un um, Gustavs Dūdemels, um, diriģents, atbildēja uz jautājumiem un uh, Viņš ir no Venecijālas un stāstīja par to, kā strādā ar um, bērniem, mācot viņiem mūziku, un viņš piedāvāja jaunu projektu aizsākt. Līdz ar to mēs izveidojām uh, pilnīgi jaunu sistēmu. Jaunais mākslinieckais vadītājs uh, Stokholmas Nacionālajiem orķestram uh, Zviedrijas Nacionālajiem orķestram teica, ka tas ir tiešām mūsu interesēs šāda sadarbība. Viņš saņēma arī apbalvojumu par uh, savu darbu, tāpat arī uh, Venecuēlas uh, diriģents uh, saņēma balvu no Zviedrijas, jo um, bērni mācoties mūziku rada iespēju uh, pārtraukt šo nabadzības uh, aburto loku, un uh, mūzika palīdzēja pārvarēt uh, šādu izskaušanu tādā pilsētā kā Gēteborga. Tas tieši pareizais veids bija. Mēs um, uzrunājam cilvēkus, kas ir tādā neizdevīgā situācijā, kuru dzīves apstākļi ir sarežģīti Mēs piedāvājam valsts finansētas mūzikas skolas nodarbības un 100 tūkstošu bērniem starplaikā esam piedāvājuši mūzikas stundas. Mēs šo programmu vērtējam kā kultūras skolu, kas ir attīstīsies. Tā nav tikai skola bērniem, kas nāk no tādas vidējas pārticības ģimenēm, eh, bet mūs sagaida izaicinājumi kultūras dzīvē. Bērni eh, piedzīvo to, cik eh, fascinējoša un saistoša ir mūzika, tas radītā nu, Zviedrijas modeli, kurā mūzika ir sociālā iekļaušanas modeļa sastāvdaļa. Bērni ierodas un kopā ar orķestri uzstājas koncertzālē. zālē Un ārkārtīgi um, slavenie, veiksmīgie um, mūziķi dodas uz skolām un uh, skolās reizi nedēļā ir ģimenes tikšanās un bērniem ir iespēja uzstāties, uzstāties. Uh, un tas ir veidots kā koncerti, uh, kurā, pied, kurā klausītāji ir viņu uh, līdzaudži, vienaudži vai vecāki. Šādi projekti veicina kultūras iesaisti un valodas apgūšanu un sociālo iekļaušanu. Nosaukums ir L-sistēmu Zviedrija, jeb L-sistēmu Švēden. 20 pašvaldības ir piedalījušās, 7000 bērni ir, ja tā var teikt, atkal iesaistījušies sabiedrības dzīvē un ar mūziku šo izkļaust, izkļa, izspiešanu vai neiekļaušanu mainīt ļoti būtiski. Zviedrijas uh, um, pieredze ir uh, paplašinājusies, tā ir ieguvusi uh, startautisku uh, skanējumu Austrijā un Lielbritānijā. Arī organizācijas līdzīgas ir nodibināts, un mēs Eiropas līmenī darbojamies, uh, veidojot ikgadējos uh, orķestra um, tikšanās svētkus. Um, šāds pasākums bija Laskala Milānā, Lielajā slavenajā operā. Bērni mācās uh, mūziku, tāpat arī uh, um, Skotijā mēs uh, uzstājāmies. Mēs redzam, ka ir ļoti dažādas šīs muzikālās um, pieredzes. Uh, Iespējas um, arī um, mūziķiem un arī pedagogiem tā ir jauna pieredze informācija ir brīvi pieejama. Nu, praktiski nav nekādas tādas organizācijas, kas par to ir atbildība, bet gan eh, Veneciālas vēstniecība, respektīvi vēstījums no Veneciālas ir tāds, ka katram pašam jārada, nu, teiksim, vai mums pašiem jārada tāda, tāds tā kā ietvars saiknei. Tāpat arī jāsaka, ka šajā projektā kopā ir iesaistījušies aptuveni miljons bērnu. Un uh, kopumā bērni mācās uh, negūs muzikālo izglītību, viņi uh, turpina šo apmācību praktiski visu dzīves laikā, un tā ir ļoti laba alternatīva uh, tam, ka bērni vienkārši, nu, kā lai saka, paliek uh, uz ielas bez uzmanības. Un viens no piemēriem ir tāds, ka viens no zviedru uh, Uh, bērniem nākot no ģimenes, kurā um, bērnu audzināja uh, māte, kurā bija alkohola problēmas. Un šī bērna iesaista muzikālajā dzīvē ļāva mainīt attiecības starp uh, māti un meitu, un arī māta, māte spēja izrauties no alkoholisma uh, valgiem. Aldīli, jauna meitene, 2008. gadā ieradās no Irākas uz Viedrijā. Ar mūzikas palīdzību šī meitene, ja tā var teikt, tad ieguva otru ģimeni, jo vecāki teica, ka 18 gadu vecumā viņai jāiet prom no mājām, un viņa tika sirsnīgi uzņemta citā ģimenē. Tāpat arī uh, Mika no Venecuēlas iemācījos zviedru valodu un uh, Gēteborgā koncertzālē ģimene uh, arī tika uzņemta un uzklausīja uh, koncertu. Un tā līdz ar to bērni un vecāki jūtas iekļauti Zviedrijas dzīvē. To stāstīja, kā jau teica Mišels. Gēteborgā mēs esam plaši strādājuši pie šīs programmas. Mēs organizējam arī bērnu nometni. Uh, Bērni no visām pasaules valstīm var ierasties, un mūzika vieno cilvēkus. Un citāts ir tāds. Mūzika rada tādu augstāku sadarbības līmeni. Mūzika attīsta disciplīnu, mūzika attīsta ļoti vērtīgas kvalitātes arī ikdienas dzīvē un palīdz uh, citos uh, darbības veidos, nu, praktiski uh, izveidojas un uh, iespēja ir radīt jaunākus un labākus pilsoņus. Mēs jums parādīsim tagad, kā šī sistēma darbojas. Un de todos los niños tengan acceso a, la, a, a, a, a lo más puro, a lo más creativo. El derecho a crear es algo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 Grazie, veramente questo. Paldies! Es eh, domāju, ka mm, tas eh, tik tiešām ir labs eh, piemērs tām, cik ļoti mūzika var kalpot tādu iekļaušanas sistēmu un cik ļoti tā var mm, arī atgriezties pie neformālās izglītības. Iepriekš es runāju par to, ka Jūs minējāt, eh, ka pastāv šāda um, sistēma un ir šis um, eh, tā, sistēmas veidotājs uh, Venecijā. Nu, tātad uh, tas uh, ir veids, kā tiek ļoti inteliģenti realizēta šī ideja. Nu, tātad ir katrā valstī savi apstākļi, tomēr vēl tos teikt, ka Itālijas senātā 15. Eh, eh, decembrī būs tieši L-sistēma eh, koncerts. Un tagad savukārt es vēlētos dot vārdu jauniešu pārstāvim. Ah, Jan Wilker. Janam Vilkeram no jauniešu fóruma, un pēc tam būs divi kolēģi, kuri vācieties, un tad būs trešais panels. Eiropas jaunatnes fórums ļoti priecājas par to, ka sociālā iekļautība ir darba kārtības augšgalā, jo jauniešus visgrūtāk ietekmē krīze un viņi joprojām no tās vēl cieš. Par nelaimi debate ir vairāk tagad vērstā tādā virzienā kā ekstrēmisms, vārdarbība un terorisms, bet mēs domājam, ka arī jauniešu izglītība ir ļoti svarīga lai veicinātu eh, pārnozaru pieeju un eh, saistībā ar citām nozarēm arī veicinātu iekļaušanu sabiedrībā starp kultūru dialogu, kā to parādīja šī eh, filma par zviedru sistēmu. Mēs domājam, ka iekļaušanu nevar iemācīt skolā, tā ir jāpiedzīvot ar dalību jauniešu organizācijās Tāpēc jauniešu organizācijas un jauniešu mobilitāte ir ļoti svarīga, jo ļoti bieži pārobežu projekti nevar notikt, jo jauniešu mobilitāte ir ierobežota gan Eiropā, gan arī eh, tālāk par Eiropu. Eh, paldies, ka atgādājāt par šo aspektu, kas joprojām ir klātsošs. Un tagad es vēlētos eh, dot uh, vārdu četri runātāji, un vairs pieteikties nedrīkst. Esam nedaudz iekavējuši. Uh, Filipa Lengsfelds, Eh, no Vācijas Bundestāga lūdzu. Um, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es esmu no Berlīnas, no Vācijas galvaspilsētas un esam slaveni ar to, ka atklāti un skaidri runājam. Un tādēļ, nu, atvainojos jau sākumā, gribu izteikt piezīmi un arī jautājumu. Mašerīnī kungam. Es domāju, ka jautājums ir ļoti nozīmīgs. Domāju, ka mēs visi par mērķiem esam vienojušies, bet man liekas, ka šis attēls ir nu, tāds vienpusējs vai tāds neskaidri iezīmēts. Nu, varbūt, ka redz tikai no Berlīnas perspektīvas. Nu, kas tad ir tik sarežģīts ar jautājumu strādāt reliģiozā tolerance, um, sieviešu vienlīdzība un citiem? Kas tad ir sarežģīts ar Eiropas vērtībām? Uh, kādēļ tās ir grūti nodot uh, citiem. Tā ir tā daļa, kas man likās iztrūka jūsu stāstā. Parola a Janis. Un tagad dod vārdu Jānim Bucānam no Latvijas, lūdzu. Uh. Paldies par iespēju izteikties. Eh, pilnībā piekrītu Masimiliano Mačerīnī kungam, kurš teica, ka slikta neatbilstoša izglītība ir ļoti būtisks iemesls eh, sociālai izstumtībai, un es, grib, es gribētu pat teikt izstum, izolētībai no sabiedrības. Arī mana valsts Latvija ir to e, valstu vidū, kuras ir sākuši ieviest jauniešu e, garantijas fondu, bet mūsu izpratnē tās ir, cīņa, tā, tā, tās ir cīņas ar sekām, nevis ar cēloņiem. Un, lai cīnītos ar cēloņiem, tad ir vajadzīgi preventīvi pasākumi, Un Latvija to redz e, tādā veidā, ka pirmkārt ir jāsakārto profesionālā un ārod izglītība. Uh, un mēs esam e, centušies darīt visu, lai varētu vairāk attīstīt duālo izglītības sistēmu, bet galvenā ideja, ko mēs cenšamies realizēt, ir visos iespējamos posmos, kur, tas, kur vien tas ir iespējams piesaistīt darba devējus, kā izglītības procesu plānotājus, iesaistīt viņus izglītības procesos. Mums ir izstrādāta stratēģija, kā to darīt, un mēs cenšamies to īstenot. Paldies par iespēju izteikties. Grazie. Grazie. E ora la parola a... Paldies. Eh, tagad eh, vērts eh, sait Rovā un... Nē, tomēr Sanlaus Latvija, ja pareizi izrunāja, no Somijas un pēc tam... Mm, tad pirms mūsu viesi, lūdzu. Sanlaus Latvija. Thank okay. you very much. In uh, Finland we think... Paldies. Somijā mēs domājam, ka jaunatnes garantija ir lieliska ideja, un mēs tai ticam, bet tā ir jātīsta labāk. Bet viens ir skaidrs, ka mums ir uh, jāsagatavojas arī šai programmai. Mēs mēģinām atrast eh, nu, noskaidrot, kādas iemaņas bērniem ir jāiemāca. Un, ja mums ir imigranti, tad arī viņiem ir vajadzīga izglītība, tā tad ir jābūt, viņiem vispirms jāiemācās somu valodu un tikai tad viņi var sākt apmeklēt skolu. Ir trīs līmeņu speciālās izglītības sistēma, tātad mēs mēģinām iesaistīt visus mūsu izglītības sistēmā, lai eh, nebūtu tā, ka kāds nepabeidz pamatskolu. skolu Mēs domājam, ka pirms skolas uh, izglītībai ir jābūt uh, galvenajam svarīgākam jautājumam nākamajos gados, un mēs pie tā strādāsim vairāk. Grācija, Virkusa kundze. Paldies eh, par teikto. Varu tam pievienoties. Saitrovā skundze, Ventas kungs vai kundze. Varbūt jūs varat izsēties nāk, pie nākamā paneļa. Paldies! Nu, tātad paldies, paldies par prezentāciju. Komisārs Navračič teica, ka sports ir izprotama valoda, bet jūs pierādījāt, ka māksla un mūzika arī ir valoda, ko ļoti labi var saprast un kas var tik izmantot kā izglītības metode. Un L sistēmā manā izpratnē ir jauna metode. Es redzēju, ka arī dalībnieki no Čehijas. Varbūt, ka jūs uh, varētu uh, informēt mani, uh, kur Čehijā ir šādi centri, un tos varbūt, ka es pat varētu labāk atbalstīt. Un paldies, paldies tiešām mūsu Zviedrijas kolēģei par stāstījumu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pēc kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien Mums ir ļoti, ļoti saspringta darba programma. Agri komiteja un deve komitejā mums arī ir ļoti interesants tikšanās. Un tāpat šodien šeit es uzklausīju stāstus par dažādiem sociālās iekļautības instrumentiem un programmām. Jārunā par jauniešiem, bet jārunā tāpat arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir eh, dažādi instrumenti. Teik, šeit tika runāts par uh, sportu, mūziku, kultūru. Mēs uh, esam izmantojuši uh, kulinārijas uh, mākslu uh, jauniešiem, jauniešiem, kam uh, nav pieejas izglītības uh, sistēmām, uh, jo uh, viņi ir uh, vairedzīgi un arī uh, um, nevar izteikties. Manā dzimtajā pilsētā šie jaunieši, šos jauniešu apmācību, un, uh, apmācību viņi ir atvēruši ļoti interesantu restorānu. Un uh, šādi cilvēki ir ļoti interesantā projektā iesaistījušies. Šis restorāns ir labi uh, apmeklēts, daudz jauniešu, kas ir pilnīgi veseli arī iesaistās, bet tie jaunieši, kuriem nu nav lab, labs šis veselības stāvoklis, kam ir īpašas vajadzības, arī tiek eh, iekļauti, un tā ir iespēja mm, šiem jauniešiem tikties. Piemēram, izmantojot arī šādu restorānu, mums ir jāizmanto jauniešu komunikācijas iespējas, un tas ir aspekts, kas ir domāts šai sociālai iekļautībai Tā tad jārunā ne tikai par uh, veselo jauniešu, bet arī par jauniešu ar īpašām vajadzībām uh, iekļaušanu. Paldies! Paldies uh, par šādu ļoti radošu ideju, lai iesaistītu jauniešus. Um, tagad savukārt es vēlētos dot vārdu atbildēm. Thank you. Paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem! Es domāju, kā jau Jānis Vanus to uzsvēra, e, šī daudz e, sektoru pieeja ir ļoti būtiska, risinot e, jautājums, kas saistās ar jauniešiem, ar sociālo iekļaušanu, nodarbinātību un izglītību. Un tas tā ir tāpēc, ka Runājot par jauniešiem, mēs runājam par garantijām un Tāda pātrināta pieeja ir ļoti būtiska jauniešu garantijas eh, daļa, un tā ir ļoti efektīva, tāpēc ka mm, nav tā, ka eh, jauniešiem dara visiem viens eh, risinājums, to pašu attiecināt arī uz izglītību. Vairāki no, vairāks no pieejām uz dažiem var darboties, kā piemēram mūzika un kulinārija, savukārt uz citiem sports, mm, tad var drīzāk kādiem citiem jauniešiem darēt. Līdz ar to e, šāda e, kombinācija e, starp dažādām institūcijām, dažādiem sektoriem un tāda pieeja, aktivizācija, integrācija jauniešiem, jauniešu kapitāla uzkrāšana saistībā ar brīvprātīgo darbu. Tas viss ir ārkārtīgi būtiski, lai jauniešu garantija darbotos. Tas ir tāds instruments, kaut arī dažās valstīs dēļ Eh, šo galveno eh, elementu īstenošanas, eh, tas izklausās pēc tādas kā gluži vai revolūcijas jaunietnes politikā tomēr. Patiesībā tās tik tiešām ir visbūtiskākais, kā uzsver citi runātāji, un šai sakarā izglītība, kā jau iepriekš tika minēts, ir mm, veids, kā sniegt ne tikai jauniešiem ies, prasmes, nu, tātad, lai viņi būtu gatavi darba tirgumu, bet arī, lai Eh, viņi eh, pilnībā eh, būtu mūsu sabiedrību pilsoņi, lai viņi varētu iesaistīties darbā ar mūsu vērtībām, lai viņi pieņemtu Eiropas vērtības, pieņemtu mūsu sabiedrības, kā jūs uzsvērāt. Es domāju, ka iepriekšējie runātāji, tātad attiecībā uz mm, jaunātni, izglītību, tad minēja dažādas efektīvas veids, kā to risināt. Paldies! Es eh, domāju, eh, ka šodien par eh, šo tā, mm, jautājumu ir bijuši interesanti ierosinājumi, un es savukārt vēlētos saprast no jums, varbūt vēlāk neformāli par to varēsim apspriesties Un šī tā e, jauniešu garantija, jūs teicāt ļoti e, būtisku lietu, e, ka tam ir jābūt, tā ir jābūt tādai iekļaujošākai, vispārīgākai. Tas nav jautājums tikai par nodarbinātību, tas ir jautājums par iespējām. Tas ir jautājums par dažādu veidu izglītības iespējām, prakses vietām, kā arī izglītības programmu pārskatīšanu, tātad dažādām profesionālās orientācijas iespējām. Un dažkārt eh, krīzes uh, laikā nav vienkārši atrast uh, darbu Itālijā, uh, arī tātad civilais dienests piedāvā šo jauniešu garantiju, tas ir ļoti būtiski. Bet ļoti būtiski ir iespēja arī autonomi darboties ar darbu, uzsākt varbūt savu uzņēmēju darbību. Mēs runājām par šiem te hub uzņēmējiem Un tās viss ir tādas aktivitātes, eh, kas iespējams integrēt eh, vienotrā. Es domāju, ka varbūt eh, tādā veidā, izmantojot vispārīgu pieeju, arī parlamenta komiteju iesaistot un um, nacionālos parlamentus, iespējams, sākotnēji bija tāda ļoti tuvredzīga pieeja, jo manā valstī, nu, tātad, Eh, visa šī joma bija ļoti sadrumstalota. Manuprāt, tā arī jāskata daudz vispārīgāk, kopainā. Vai jūs ko vēlējāties eh, teikt eh, saistībā ar šo te jautājumu? Vai jums ir kas sakāms, vai arī tas būs viss no jūsu puses? Mm, nu, tomēr es pavisam īsi gribētu pievērsties jautājumiem, kas tika uzdoti. Uh, Tātad sistēma, par kuru es stāstīju, izplatās Eiropā. Mums arī ir um, oficiāls finansējums, mūs atbalsta. Taču mm, daudz ir tāda līdzstrādnieka, kas um, brīvprātīgi sadarbojas. Un, protams, ka man arī ir kontakti, var jums tos piedāvāt. Un gribu teikt, ka profilaktiski pasākumi strādājot ar bērniem Tāpat arī muzikālā attīstība pirmskolas vecumā ir tas, kas parāda vislabākos rezultātus. Vislabākos rezultātus, lai būtu jau tāds labs starts pirms bērni dodas uz skolu. Enī. Paldies, ļoti interesanti. Mēs izplatīsim informāciju. Un tagad es vēlētos dot vārdu trešajam, trešā paneļa dalībniekiem. dosim eh, vārdu nē, tātad eh, četriem eh, parlamentāriešiem no dažādiem nacionālajiem parlamentiem. Jo sevišķi tātad um, Sanala uz Latviju uzstāsies no Somijas parlamenta, Sandrīna Tusē no Francijas Nacionālās asamblējas aizstājot tātad Ehm, bija paredzēta eh, arī eh, Itālijas eh, ehm, tātad, ehm, kameras pārstāvi. Viņas vietā būs cita tātad, pārstāve no Itālijas parlamenta, kā arī īrijas parlamenta pārstāvis. Es aicinu jūs pieturēties pie runāšanas laika Un uh, dosim vārdu Somijas eh, parlamenta pārstāvēju lūdzu. Un, un temats eh, tā tad ir uh, mūža izglītība no skolas līdz aktīvai dzīvēi. Atvainojiet, jūs nu, tikai nu pat kā ieradāties. Kamēr jūs sagatavojaties, es vēlētos teikt ievadām, ka mēs arī centāmies nu, tātad izveidot tādu vīziju par dažādām Eiropas vietām Un nu, tad mēs uzaicinājām jūs, jo jūsu mm, mm, valstīs pēdējos gados ir bijušas interesantas eh, reformas. Eh, paldies! Eh, mūža izglītība ir ļoti aktuāls temats. Risinās milzīgas izmaiņas. Viss vienā brīdī var kļūt vecmodīgs iepriekš cilvēki strādāja vienā un tajā pašā darbvietā visu savu mūžu, bet eh, tā vairs nav. Arī eh, cilvēku profesijas eh, ļoti ātri mainās, un cilvēkiem bieži vien ir īstermiņa darba līgumi, un tāpēc ir ļoti grūti paredzēt to, kādas profesijas būs nepieciešams nākotnē, tāpēc, ka vajadzības mainās ātri. Un ir pilnīgi noteikti, ka izmaiņas ir pastāvīgas Ehm, jaunas tehnoloģijas ehm, rāda e, dažādas jaunas izaicinājumus e, profesionāļiem, automatizācija un citas jaunās e, tehnoloģijas maina ekonomisko dzīvi ļoti lielā mērā, un tas maina arī dažādu profesiju struktūras. Piemēram, informāciju tehnoloģijās Tātad eh, tas viss ļoti mainīsies eh, nākotnē. Eh, iespējams, tātad ehm, autobusa vadītāji zaudēs darbu dēļ tādām automātiskām iekārtām. Un ir nepieciešams pielāgot mūsu prasmes nākotnē, kā mūsu sistēma reaģē uz nākotnes izaicinājumiem. Un kādā veidā mēs varēsim izglītot cilvēkus mums ir nepieciešams, eh, lai visi iesaistās eh, individu eh, līmenī. Mums ir jādomā par to, kādas prasmes nākotnē būs vajadzīgas. Somijā mēs vēlamies mainīt šo te uz zināšanām balstītos, uz zināšanām balstītos sistēmu uz jaunu. Mums ir jauna programma, ar kuras palīdzību mēs varēsim izveidot jaunu zināšanu kapitālu nākotnē. Mēs vēlamies tādas prasmes, kas mums ļaus radīt uh, um, jaunas lietas un arī radīt jaunas lietas. Uh, jauni cilvēki un arī uh, pieaugušie, uh, viņiem ir jātīsta jaunas prasmes. Un ir vajadzīgs veids, kā, mai, mai, kā mācīties jaunas lietas līdz pat pensijas vecumam. Eh, šis eh, darbs eh, notiek jau vairīgu, vairāku valdību laikā, tomēr tieši mēs cenšamies uzlabot mūsu izglītības sistēmu līdz nepieciešajām līmenim. Tad ir vairāki piemēri Somijā. Mēs cenšamies izveidot tātad, tādu individuālu pieeju pirmskolas vecuma bērniem bērndārzā mēs eh, skatāmies, kādas eh, prasmes eh, bērniem būs vajadzīgas nākotnē, un mēs arī cenšamies atjaunot mm, izglītību skolotājiem. Mēs ejam cauri visām skolotāju apmācības procesām, lai skatītos, kas ir vajadzīgs. Un mēs arī skatāmies uz to, kā renovēt skolas, mums ir digitālā izglītība un dažādas mazīšanās aplikācijas. Eh, kas tiek iekļautas mācību programmās, un mēs arī izmantojam dažādus eh, datus mūsu mācīšanas sistēmā. Kas attiecās uz ārodu apmācību, tad eh, mums ir jauna finansēšanas sistēma, ko mēs visam drīz sāksim izmantot. Mēs varam redzēt, ka ir vajadzīgas atšķirīgas sistēmas. Ir vajadzīgas dažādas prasmes, kas tā visam ir pamatā. Uh, Mēs eh, vēlamies eh, strādāt horizontālā līmenī starp eh, dažādiem līmeņiem izglītībā, tātad āroda apmācība, universitāte un arī citas izglītības iestādes. Mums būs jaunas izglītības programmas, un mēs esam droši par to, ka jaunās izglītības programmas būs labs pamats mūža izglītībai. Tātad daži piemēri, piemēram, pamata izglītībā mēs eh, vēlamies eh, veicināt dažādas ikdienas prasmes, komunikācijas prasmes. Iesaisti uzņēmēju darbības garu, ilgspējīgu attīstību. Mēs eh, vēlamies pret cilvēkiem attiekties kā pret individiem, bet ar kopienas garu. Mēs vēlamies E, mācīt cilvēkus, lai viņi varētu iemācīties prasmes, kas tiem ir nepieciešamas. Mm, tātad, ko mēs izmantosim? Izmantosim dažādas jaunas metodas. E, skolēns e, ir aktīvs cilvēks, kas pats iesaistās izglītības procesā, un viņam ir dažādas atšķirīgas prasmes arī eh, tātad, datoru, eh, datoru izglītība būs ļoti būtiski, tātad pro, izglītība programmēšanā. Un ir būtiski runāt arī par iespēju izglītot eh, pieaugušos, kuri strādā Eh, bieži vien tiek eh, minēts, eh, ka cilvēki, kuri strādā, ir pārāk aizmē, aizņemti, un kādā veidā viņi var uzturēt tās prasmes, kas viņiem jau ir, un kā ir iespējams iemācīties jaunas. Ir svarīgi iemācīties jaunas lietas, savukārt citreiz ir būtiski arī koncentrēties uz jau pašreizējām prasmēm. Cilvēkiem ir jādomā, kā izmanto savu brīvo laiku, lai savas prasmes uzlabotu. Uh, Somija ir eh, tāda eh, valsts, eh, kur cilvēki vienmēr mm, vēlēsies kaut ko jaunu iemācīties. Allora, in this, in the, in the, in time. Uh, Paldies, ka iekļauties laikā. Es aicinu jūs pieturēties pie divām minūtēm, ja mēs tā m, mm, darīsim, tad būs iespējams arī citiem izteikties šajā panelī. Un tagad es vētos dot vārdu Sandrinai Dusai. Viņiem iepriekš esam uzklausījuši no Francijas Nacionālās asamblēs lūdzu. Merci, euh, madame la. Paldies, priekšstādājs kundze. Esmu ļoti iepriecināta uzstāties um, un mēģināt um, pastāstīt par ļoti kompleksu um, augstākās izglītības sistēmu Francijā. Un runājot par šo integrējošo aspektu. Es strādāju Francijas Nacionālajā asamblējā, Eiropas komitejā, izglītības un kultūras komitejā un šajā kapacitātē. Es arī uh, strādāju kopš 2013. gada programmu komitejā, uh, kas reformē skolas programmas. Uh, gan mācību plānu izpratnē, kas ir jauns uh, fakts Francijā. Un kā dzirdējām, Somijā tas jau ilgi ir pielietots, un mēs mācāmies no Somijas ļoti konstruktīvās pieredzes. Strādāju šajās dažādajās kapacitātēs, un jāsaka, ka attīstība un um, jautājumi, kas ir saistīti ar Eiropas jautājumiem, un arī tāpat arī izglītība visas dzīves ilgumā, ir uh, konstruktīvi uh, vērtējami um, saistot to ar nodarbinātību praktiski visu dzīves uh, laikā un spēju rastāt. Tātad Francijā uh, es uh, personīgi ļoti atbalstu šo programmu attīstību un uh, jāsaka, ka um, mums tiešām ir laba un veiksmīga attīstība attiecībā uz nodarbinātību un uh, informācijas saņemšanu visas dzīves uh, laikā. Es mēģināšu jums uh, parādīt, kā skolas sistēma, nu dažkārt tas liekas, ka Eiropas valstīs tā ir ārkārtīgi sarežģīta, bet šīs sarežģītās sistēmas var būt arī bagātības un daudzveidības atspoguļojums, lai varētu izmantot ļoti dažādās uh, izglītības viscīvas ilguma apmācībā. Francijas sistēma ir relatīvi sarežģīta un profesionāla orientācija notiek pēc 15 gadiem, un jauniešiem ir iespēja vai nu profesionālajā licejā, vai arī licejā, kas divās daļās strādā tehnoloģiskās un pamatizglītības jomās. Nu, šī sistēma jau ir sarežģīta. Un tāpat arī pēc bakalaura grādu sniegšanas universitātē tiek piedāvāts ne universitātes apmācības modelis. Te ir iesaistījušās dažādas izglītības iestādes. Francijā tās sauc par tā, tā sauktām lielajām skolām. Tās ir saistīts ar mūsu valsts vēsturi, ar Francijas revolūciju, jo vienā noteiktā mm, laika posmā bija nepieciešams apmācīt it īpaši tos, kas strādāja administrācijā. Un šī izglītības sistēma šeit jūs redzat, ka prioritāte ir diplomiem. Līdz ar to viss tas, kas ir saistīts, nu, teiksim, ja jaunieši nav tik ļoti struktūrēti mācījušies, un ja viņi ir bijuši kādā praksē vai bezdarbnieki, vai viņiem ir kāda uh, pieredze un kādā citā um, darba uh, sektorā. Tātad tas viss uh, tiek uh, veidots ārkārtīgi ātri. Dažādu aspektu kombinēšana mm, ir saistīta ar 2013. gadā pieņemto likumu un likumu par augstāko izglītību. Šie darbi e, ir pabeigti mm, aptuveni divus mēnešus jau. Uh, Un ar augstāko izglītību sistēmu strādājot, tas attīstīs mūsu kopējo sistēmu. Līdz ar to būs iespēja labāk izmantot visas tās prasmes un zināšanas, kādas ir uzkrātas dzīves laikā. Nākamo gadu laikā mēs attīstī, attīstīsim tā saukto alternatīvo izglītību, proti saikni starp sākotnējo izglītību un universitāti vai uzņēmumu, kas uh, dotu iespēju strādāt. Tā ir šī duālā izglītības sistēma, kā to sauc uh, Eiropā citās valstīs. Es gribētu runāt uh, šeit par augstāko uh, izglītību. Tiek uh, vienkāršot augstskolas sistēma, um, skaidrāka veidota un arī reģiona iesaistīta. Un tas ir izaicinājums. Arī nākam svētdien uh, Francijā būs uh, vēlēšanas. Mēs uh, sagaidām to, ka, teiksim, šie centieni atspoguļojusies arī mm, vēlēšana dalībā, no aptuveni 15 gadus mēs eh, strādājam pie pieredzes eh, iegūtās vērtības eh, labākas vērtēšanas 2012. gadā katrā Eiropas valstī mm, tika veidota šādas pieredzes vērtēšanas iespēja, kas nozīmē, ka mums ir iespēja strādāt aktīvi ar šiem jautājumiem un tāpat arī izmantot visus tos izglītības pasākumus, kādus kolēģi eh, jau pieminēja, un īpaša izglītība ir, eh, nozīme ir digitālai izglītībai. Paldies! E, un došu vārdu uh, Franceskai uh, Puljēzi no Itālijas senāta lūdzu. Paldies, priekšās kundze! Itālijas valdība pēc eh, eh, daudzu eh, gadu budžeta samazinājuma ir izlēmusi investēt ievērojami izglītībā, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka labākā struktūra politika pret bezdarbu jauniešu vidū un sociālo izslēgšanu ir tieši investīcijas izglītībā. 107. likuma nosacījumu, tātad šo likumu šos ir apstiprināja Itālijas valdība. Tādā veidā šis likums arī tiek realizēts un saskaņā ar to šajā mācību gadā tiek paredzēts samazināt to skolēnu skaitu, kuri nebeidz mācības. Un ir jāuzlabo arī pamat prasmes Itālijas studentiem tieši saistībā ar matemātiku, tātad dabas zinātnēm. Ir nepieciešams arī e, stiprināt izglītības e, kvalitāti e, jau no bērna kājas, un tas tiks realizēts ar valdības deleģējuma palīdzību. Kā arī ir jāuzlabo skolotāju profesionalitāte, ir jāinvestē viņu izglītībā. Vēlos teikt arī to, ka jo sevišķi esam ieklausījušies skolotāju balsīs, Uh, Eiropas uh, programmās, um, tātad šajās uh, apmaiņas programmās ar citām Eiropas skolām. Tā ir vislabākā uh, iespēja uh, uzlabot uh, savu profesionalitāti, un skolotāji to ļoti novērtē. Un uh, tad uh, arī tātad dažādu tātad, daudzveidīgu prasmju attīstība skolēniem, lai uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas. Un eh, kopumā eh, tam ir veltīts 3 miljoni eiro. Tātad, mm, tātad eh, tas, tur ir iesaistīts vairāk par 100 tūkstošiem skolotāju šajā jaunajā plānā. Un ar šīs Itālijas sistēmas tātad, iekļaušanu mm, tātad būs 400 obligātās stundas arodskolās un 200 skolas vidus, 200 stundas vidusskolās. Šīs stundas ir ļoti būtiskas ne tikai kā izglītības aktivitātes, tas ir ļoti būtiski arī, lai tātad, palīdzētu skolēniem saprast viņu nākotnes profesijas, profesiju izvēlēties pareizi. Un tā ir tāda, tāds jaunums Itālijas sistēmā. Tad ir arī Vēl viens cits būtisks virziens, kurā mēs investējam nacionālā līmenī digitālajām skolām. Tāpēc, ka 90% no skolām ir pievienotas internetam, tomēr tikai 7% no skolu zālēm ir saistīts, ir pievienots internetam. Un tātad parasti tur ir direktora kabinets un skolotāja istaba. Jebkurā ja gadījumā eh, valdība investēs četru gadu laikā visās Itālijas skolās, eh, eh, lai klases būtu pievienotas internetam un lai nodrošinātu to, ka digitalizācija tiek tiešām virza uz priekšu inovācijas skolās. Tas ir visbūtiskākais. Un tieši tāpēc Eh, tika nolēmts investēt 40 miljonus eiro eh, skolotāju apmācībā un 90 eh, miljonu eiro, lai mm, ieviestu tā sauktā datora apmācības skolotāja profesiju katrā skolā. Un vēl viena svarīga lieta Es ar lielu interesi uh, uh, klausījos, uh, kā ir iespējams uzlabot uh, skolēnu uh, vispārīgās prasmes. Un ir skaidrs, ka ir būtiski arī palielināt izglītības iespējas mūsu skolēniem tieši balstoties uz mūziku. Tas, ko mēs iepriekš dzirdējām, tur tiešām bija ļoti skaisti šī tā, skaistā mūzikas programma. Uh, Eh, kuru, eh, tātad, kurā apmāca eh, jau sākot tātad, ar pirmsskolas vecumu, tur arī angloda. Tur tiek mācīts arī par to, ko nozīmē aktīva pilsoniskā iesaistīšanās. Ir svarīgi, lai skola radītu tādus apzinīgus pilsoņus. Un šīs investīcijas pieprasa arī atskaitīšanos no skolu puses Eh, šīs eh, skolas, eh, saņemot resursus, būs pilnīgi autonomas tajā veidā, kā tās organizējas, tātad, kā tiek realizētas šī te, skola inovācijas. Un pirmo reizi tiks ieviesta arī tāda pašu novērtēšanas sistēma skolām. Tiks arī novērtēts skolas vadītājs katrus trīs gadus Un tiks novērtēti arī skolotāji, eh, kuri galu galā eh, var arī, eh, varēs arī saņemt prēmijas par saviem panākumiem. Iepriekš tas Itālijas sistēmā nebija paredzēts. Domāju, ka mēs bijām palikuši Eiropā pēdējie, kur vienīgais, tātad, pre, pre, tātad, kur, kur mm, tātad, vienīgie šādi prēmiju pamatojumi bija tas, ka skolotājs dodas pensijā. Liels paldies par šo informāciju. Nu, tātad eh, šī tā jaunā sistēma tiek ievies ar eh, jauno mācību gadu, nu pat kā, un es tiešām esmu ļoti lētna par to, kā itālieta, eh, jo tieši pēdējos gados dēļ krīzes tika ļoti samazināts finansējums izglītībai. Tā tika darīts arī citās valstīs, ne tikai Itālijā, arī Grieķijā. iespējams to nevajadzēja tomēr darīt, un uh, ir skaidrs, ka tam ir bijis eh, briesmīgas eh, sekas arī attiecībā uz sociālo nevienlīdzību. Un ir skaidrs, ka šīs jaunās investīcijas izglītībā, arī neformālajā izglītībā būs tāds uh, liels uh, solis, ar kur palīdzību mēs varēsim skatīties nākotnē. Lielas paldies par jūsu runu, un tagad dodu vārdu, uh, uh, dodu vārdu Džerēm Krompām uh, no Īrijas senāta. Lūdzu. Uh, thank you, Madam President. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze, jā, jūs pareizi nosaucāt manu uzvārdu. Es arī esmu viens no tiem, kas mūžu izglītojas, un tā tad es jau 11 reizes mainīju uh, savus uh, darbam vajadzīgās zināšanas, un uh, ir uh, jānodrošina vidusskolas beigšana, un arī jaunieši tālāk piedalās uh, trešā līmeņa izglītībā 90% īru no 25 līdz 34 gadiem ir pabeiguši um, um, vidusskolu un arī augstskolās ļoti daudz uh, studē īrijā, tātad 51% uh, salīdzinot ar 41% uh, kā vidējo. Arī pieaugušie ar trešā līmeņa izglītību ir jānopelna vairāk nekā tie ar vidējo izglītību, un tie savukārt vairāk nekā cilvēki, kam nav vidējās izglītības. Mēs joprojām uzskatām, ka augstākā izglītība ir investīcija cilvēka nākotnē un nodarbinātības iespējās. Bet politikai jau nav tikai ekonomiskie mērķi. Mūsu izglītības politikas mērķis ir ne tikai labklājība, bet arī eh, mēs veicinām tādā veidā demokrātiju un eh, sociālo kohēziju. OECD pārskats eh, rāda, ka īrijā augstākās izglītības, tātad cilvēkiem ar augstāko izglītību ir arī lielāka politiskā aktivitāte un savstarpējā uzticība, un viņi arī iesaistās brīvprātīgos pasākumos Tomēr eh, tātad mūsu jauniešu bezdarba procents ir 19,5% salīdzinot ar 8,9% vidējā no 11. gada. Eh, gan ir panākts uzlabojums, jo tad mūsu jauniešu bezdarbnieku īpatsvars bija vairāk par 31%. Eh, tātad nu, ir daudz jauniešu, kas pabeidz vidusskolu un nemācās tālāk bet eh, īrijas valdība ir eh, veicinājusi tādu prioritāti atbalstīt eh, tālāko izglītību un apmācību, un ir svarīgi zināt, kā līdz pat 2011. gadam izglītība un apmācība, tātad pēc vidusskolas bija sadalīta starp divām valdības nodaļām - arotapmācība, ko pārzināja izglītības departaments un uh, Eh, tā tad bija vēl sociālās labklājības departaments, kas pārzināja eh, cita veida apmācību. Eh, tagad šie divi veidi ir apvienoti, tos pārzina viena iestāde. Es, klausoties iepriekšējos runātājus, mēģināju arī runāt par, mēģ, runāt par programmām, kas ir pieejams trešajā līmenī. Tomēr es nedaudz mainu uzstāšanās gaitā savu runu. Protams, mums ir arī prakse stāžēšanās, tātad divu gadu minimālais periods. Ir arī jauniešu programmas, kas ir paredzētas 15 līdz 24 gadu jaun, vecumu jauniešiem, kas nav pabeiguši skolu, tātad viņiem ir iespēja mācīties un iegūt darba pieredzi. Un um, ir arī programmas, ko sniedz pašvaldība, nevis tieši izglītības iestādes, un viena no veiksmīgākajām šādām programmām ir eh, aktivizācijas programma, un vairāk nekā 50% no šīs momentum programmas dalībniekiem eh, savukārt eh, pēc tam izmanto savā nodarbinātībā šos, šīs iemaņas. Šodienas diskusijā Eh, bija runāts vairāk par eh, mūža izglītību. Protams, ir jāturpina izglītības programmas, lai veicinātu ekonomiskos mērķus, bet ar to jau nepietiek, jo nu, es runāju kā praktiķis šeit, es esmu strādājis izglītības sistēmā līdz pat pagājušā gadā. Nu, e, izglītības finansējums ir atkarīgs no rezultātiem, ir jāzina, cik cilvēku uh, Eh, kādās specialitātēs viņi mācās, kuras ir galvenās programmas, kuras ir mazāk eh, svarīgās. Tātad mums ir eh, jādomā arī par skolas beidzējiem un arī par tiem, kas nebeidz vidusskolu par šiem desmit procentiem. Un bija tādi, kas sāka strādāt nekvalificētu, bet toreiz labi apmaksātu darbu, bet nu, tagad viņi ir zaudējuši savu vietu darba tirgu e, krīzes dēļ, un viņi ir arī zaudējuši tās iemaņas, kas viņiem bija skolā. Tagad viņi ir tādā stāvoklī, ka uh, viņi redz, ka uh, darba nav, izglītības nav, nu, un tad varbūt daži var arī pievērsties noziedzībai. Mēs dzirdējām par noziegumu Francijā, kas tika izdarīts, tātad šie te no darba tirgus izkritušie var arī radikalizēties. Lai piedalītos e, mūža izglītībā, ir jābūt pamatiemaņām, lai piedalītos programmā, ir daudz programmu, kuras ir uh, E, kuras ir pieejamas, izslēdzās mikrofons runātājam. Runātājs nav dzirdams. E, atvainojiet. Tātad par mūža izglītību jums ir jābūt pamat iemaņām, lai vispār sāktu tajā piedalīties. Ja mēs skatāmies uz izglītības programmām, tad to pamatā ir rezultāti, uh, Nu, es baidos, ka mūsu izglītības programmas īsti neatbilst mērķiem. Tā tad ir jāatgriežas pie vispārīgās eh, pieejas, eh, ir eh, jābūt tādām programmām, kur vienīgais rezultāts ir pabeigt šo izglītību ja jūs gribat eh, vērtēt šos jauniešus, nu, tā tad, nu, neformālajā izglītībā galvenais ir šo izglītību pabeigt vispār un tad turpināt tālāk. Vēl daudzu izglītības programmu eh, mērķis, kā teica iepriekšējie daudzi runātāji, ir, lai visi pilsoņi piedalītos un pilnīgi sabiedrībā un būtu aktīvi. Paldies! Ķēmi, skudī, man jau tiem limitēti. Un... Atvainojos, tomēr mums ir ierobežots runāšanas laiks un vēlētos nekavējoties eh, dot eh, vārdu uh, arī diviem parlamentāriešiem. Un pēc uh, tam uh, tātad būs pēdējais panelis, jo uh, pusvienos tulka beidz darbu. Pavisam ātri uz priekšu. Aicinu jūs pavisam ļoti īsi izteikties. Lavra Lopes, uh, kungs, no Jānis Fārum. Kundze. When we ask the young people, we kad mēs eh, jautājam tiem jauniešiem, ar ko mēs strādājam, kur viņi ir iemācījušies visvērtīgākās iemaņas. Ļoti bieži viņi sāka, ka ārpus skolas. Eh, ko tas parāda? Eh, tas, ka šeit jau runāja iepriekš par jaunatnes izglītību, un ka ir vajadzīgas izmaiņas mūsu izglītības sistēmā. Ir jāatceras, ka izglītība gan formālā, gan neformālā ir domāta, lai attīstītu kompetences, tātad gan darbam, gan dzīvei, gan arī personiskai dzīvei un sabiedriskajai. Ir vajadzīgas arī attieksme tāda, lai cilvēks varētu dzīvot eh, cilvēka cienīgu dzīvi Un tā tad ir vajadzīga kompetence, lai tiktu galā ar izaicinājumiem un izmantot jaunās iespējas, kuras mums radīsies dzīves gaitā. Tas nozīmē, ka ir jāsaprot, ka mums ir kopīgā atbildība kopā ar izglītības sniedzējiem, gan formālās, gan neformālās, lai pārliecinātos, ka jaunieši saņem kvalitatīvu izglītību, un es domāju, ka jaunais mērķis šis e, ilgtspējīgās attīstības mērķiem, tātad e, attiecībā uz eh, mūža izglītību ir eh, ļoti labs atgādinājums, ka Eiropas Savienība un eh, arī visas dalība valstis ir atbildīgas par to, lai šis mērķis tiktu realizēts gan valstīs, gan Eiropas līmenī. Paldies! Tagad ir vēl divi runātāji. Tad, tad Jānis Madisons no Igaunijas, un pēc tam mūsu kolēģis runās, lūdzu. Paldies! Lai eh, labi atrisinātu šo jautājumu, mēs Igaunijā domājam, ka mums būtu jāmācās eh, valstīm citai no citas, īpaši Dienvidē Eiropas valstīs problēma ir īpaši grūta Igaunijā ir uzlabota sadarbība starp darba devējiem un ārod izglītības sistēmu, jo, kad mēs runājam par eh, praksi, par stažēšanos, tad ir eh, jādod jauniešiem iespēja, un tieši pie tā mēs strādāsim nākamajos trijos gados, dosim iespēju eh, praktizēties, tātad eh, strādās kopā skolas, ārodskolas un darba devēji, un, protams, ir arī jāpievērš vairāk uzmanības tiem cilvēkiem, kas ir beiguši universitāti, bet viņiem nav darba pieredzes. Tas ir varbūt vēl viens jautājums, kur mēs varam viņiem palīdzēt, lai viņi iesaistās eh, labāk darba tirgu. Viņiem būtu jābūt iespējai jau strādāt, kamēr viņi studē, un Igaunijā tas labi izdodas. Īva Duran, lūdzu. Euh, merci, Paldies, priekšstādātājs kundze. Mūsu izglītības uh, sistēma, kurā viņiem skaidro un parāda dažādas profesijas, uh, kuras viņi varēs, um, šī zināšanas varēs izmantot un piemēroties darba tirgumu, lai ir šī transversālā kapacitāte zināšanas, kas papildinātu. Uh, Un līdz ar to mm, digitālā pasaule varētu būt ļoti nozīmīga izglītības papildināšanā. Un lielajiem uh, projektiem nevajadzētu, teiksim, tā steidzami īstenotiem, bet gan būtu būt jābūt drīzāk konkrēti īstenotiem. Paldies! Mente. E... Tik tiešām paldies! Pērkungs, lūdzu! Gospa predsednica, uh, navezu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribētu uh, turpināt uh, tā uh, pēdējā runātāja uh, izteikto domu. Viņš runāja par profesionālo um, apmācību. Es pagājušajā nedēļā uh, organizēju pasākumu ar uzņēmējiem un Eiropas jauniešu fórumu. Jūs zinat, ka Eiropā jau ir uh, kopš 2013. gada izveidota tāda Eiropas um, jauniešu um, alianci, kuras iniciatīvas īstenošanā iesaistās arī uzņēmēji. Uzņēmēji piedāvā jauniešiem darba iespējas, un šeit mēs runājam tiešām par simtiem tūkstošu jauniešu. Šādā kontekstā jaunieši var iegūt jaunas kompetences, lai labāk varētu iesaistīties darba tirgu un būt konkrētspējīgi. Šādā veidā mēs varam atvieglot uh, jauniešu ceļu no skolas līdz uh, noteiktam amatam, līdz uh, profesionālajai dzīvei. Un man liekas, ka šādas konferences ir liederīgas, mēs gribētu tās um, nākotnē arī noturēt, un tas atbilst arī um, mūsu nākotnes izaicinājumiem. Reformētas skolu sistēmas dod jauniešiem labākai integrācijai. Paldies! Drāvē! Paldies! Lūdzu, Sveļos, kundzei vārds. Very, very short, please, because we... Uh, we... Lūdzu, ļoti īsi. Yes, I will be. Jā, pavisam īsi uh, uzstāšos. Paldies, paldies par informāciju no jūsu valstīm. Tā ir ļoti interesanti. Un es gribētu papildināt vēl ko. Jūs runājat par jaunām uh, kompetencēm, par skolotājiem Francijā, par pašnovērtējumu. Tas ir ļoti būtiski, bet tie ir jauni izaicinājumi skolām. Uh, tāpat arī strādāt ar um, neformālās izglītības rezultātiem. Tas nozīmē, ka ir um, nepieciešams iekļaut šās jaunās uh, zināšanas un šīs, šos rezultātus neformālai zināšanai, un to var izmantot uh, skolā formālai uh, izglītībai. Bet tas, kas man liekas uh, pietrūkst, tas ir jautājums par skolotāju uh, apmaksu. Es zinu, ka a, a, izņemot Somiju, jo Somijā ir pasniedzēji, kuru a, praktiski algas ir augstākas par vidējām algām, bet es zinu, ka citās valstīs a, alga a, ir patiešām nu, problēmas jautājums attiecībā uz skolotājiem, skolotāju algas ir problēmas jautājums. Jautājums, vai jūs esat apmierināti ar skolotāju algu līmeni? Paldies. Aicinu iekļauties vienas minūtes laikā. Un tātad, Džulija uh, Vērta, tikai viena minūte. Mums nav vairāk laika. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojiet. Yeah, I think we are not yet married, so. Anyway, so, Chair. Tātad es gribētu eh, runāt par iekšējo tirgu, kā zināms, Eiropas Savienībā tas ir un eh, darba spēka brīvu kustība ir svarīgs princips šeit. Mēs mācām darba spēku visam Eiropas tirgumu un, kā mēs zinām, tad izglītība pašlaik ir dalība valstu pārziņā. Tātad Eiropas līmenī mēs varam lietot uh, Eh, atklāto koordināciju, tātad nekādas formālas varas nav. Jautājums ir, vai ir vajadzīgs vairāk Eiropas Savienības līmeņa koordinācijas izglītības jomā, vai varbūt pat likumdošana, un ja ir vajadzīga sadarbība, tad kāda? Paldies. E, Julija? Uh, thank you. Eh, paldies, Julija. Eh, paldies, atvainojiet, ka steidzos ir eh, labi uzklausīt jauniešus, eh, kad eh, viņi runā par to, kas viņiem ir aktuāls. Tātad gan jaunieši, gan viņa organizācijas ir jāuzklausa, un pēdējos divās dienās šīs organizācijas ir rīkojušas vairākus pasākumus šeit Briselē un arī parlamentā. Un Es gribētu aicināt visu līmeņu vēlētās amatpersonas sadarboties pienācīgi ar šiem jauniešiem un viņu organizācijām, jo mums ir jāiemācās vēl daudz vairāk nekā viņiem, un mums ir arī jāņem vērā, jārespektē tās iemaņas un to pacietību, ar kuru viņi eh, grib piedalīties šajā procesā. Viņiem ir labas radošās spējas arī Mēs zinām, ka ir iemaņas, kuras var nodot jauniešiem, lai viņiem būtu labākas iespējas darba tirgu eh, jaunajā Eiropā. Un tad, tad eh, tas viss ir ļoti liederīgi arī man, veidojot ziņojumu par starpkultūru dialogu. Eh, jā, jo Džūlija ir referenta šim ziņojumam, par ko es iepriekš runāju, vai ir kāda reakcija Pavisam maz laika, bet eh, varu dot vārdu. Atvainojos. Ja jums ir kas piebilstams, eh, tad varat izsaities, eh, bet citādāk jums nav obligāti jāizsakās, jo es vēlētos dot vārdu arī pēdējiem runātājiem. Nu, tātad Hails Grūbels kungs ir no Eiropas Investīcija bankas, viņš ir digitālās ekonomikas nodaļas vadītājs. Investicijų banką. Es eh, tātad eh, no sākuma dodu vārdu citiem, lai atbildes jautājumiem. It doesn't. Uh, Okay, I changed place. <laughs> Ieņemšu citu vietu. Tātad digitālās skolas viena eh, lieta ir tāda, ka mums ir nepieciešamas jaunas prasmes skolotājiem, un tas ir arī galvenais mērķis eh, Somijā nākamo gadu gaitā. Ir eh, jāsaprot, kā mēs varam mainīt mūsu skolotāju izglītību un kāda veida prasmes uh, Eh, viņiem ir vajadzīgas. Uh, Un vēl viena eh, lieta, par ko mēs te runājam, tātad eh, mūža izglītība cilvēkiem, kuri ir pensijā, ir daudz pensionāri, kuri vēlas apmeklēt daļu, kuri vēlas iet nodarbinātībā. Es domāju, ka arī viņai vajadzētu būt iespējai mācīties jaunas prasmes un kļūt par daļu no darba spēka. Paldies par šo atbildi. Vai ir vēl kādi um, komentāri? Tātad problēmas ar mikrofonu. Uh, es ļoti aicinu uh, mūsu tūkus vēl uzsvarēties 5 minūtes, pēc tam mēs uh, turpināsim angliski. Un eh, pēc eh, šīs konferences mēs uzņemsim kopīgu fotografiju. Un varēsim doties pusdienās. Gruberkums, lūdzu. Jūs eh, zināt, ka ir uzsākts šis tā ārkārtas investīciju plāns Eiropā. Man šķiet 24 miljārdi eiro tam ir pamatā. Mm, bet eh, mūsu cerība eh, ir eh, tātad, aktivizēt tātad, vismaz 300 miljārdus ar investīcijām, gan ar dalībvalstu investīcijām, gan arī ar privātām investīcijām. Un tātad ir jāattīsta strateģiskās prioritātes, ko ir noteikusi padomu parlaments un komisija. Un ir skaidrs, ka eh, starp šīm prioritātēm arī ir izglītība, un mums tas viss ir jāvada gan Eiropas, gan nacionāla līmenī. Un es arī domāju, eh, ka eh, te pastāv ļoti būtiska pārvaldības problēma šajā tā, procesā. Un ir ļoti būtiski arī tas, lai būtu Eiropas līmeņa ietvers, jo ir vairākas strādājas, eh, kas eh, ir jārealizē Eiropas eh, ietvarē, lai mēs varētu īstenot visas iespējas, sniedzot tādu skaidrību arī privātajiem investoriem, ka Eiropa vēlas doties šajā virzienā. Un mums ir arī jārealizē šis investīciju plāns. Tā ir iespēja veikt kvalitatīvu lēcienu un pārvarēt plaisas, kas pastāv. Un tad nav runa tikai par digitāli, digitālām lietām. Un tāpēc es aicinu Grubera kungu tātad, runāt par to arī, kas ir viņa darba pamatprincipi. Un mēs arī vēlamies, lai te iesaistās Eiropas parlaments, sadarbojoties ar nacionālajiem parlamentiem. Liels paldies! Man ir liels gods šodien šeit uzstāties šajā zālē. Es nerunāšu par visiem saviem slaidiem. Droši vien jūs zināt, ka e, mūsu banka ir e, Eiropas Savienības banka, kuras īpašnieki ir dalībvalsts, un šī banka e, finansē projektus. Un lai šie projekti būtu atbilstīgi finansējumam no bankas no sākuma, tiem ir jāatbilst politikas mērķiem. Un pats šām projektām ir eh, jāatbilst ļoti būtiskā prasība, eh, ka tas ir ekonomiski, tehniski un eh, finansiāli pamatots. Tam ir jābūt tādam prātīgam projektam. Banka nefinansēs projektus, kuri neatbilst šīm prasībām. Un kas attiecās uz apjomiem, tad es pavisam īsi attiecībā uz to, ko banka finansēja izglītības sektorā. Te jūs varat redzēt, ka uh, pamatā eh, tā ir izglītības infrastruktūra, tāpēc, eh, ka eh, tā ir tāda joma, ko vislabāk var finansēt ar ilgtermiņa kredītiem, un kas ir ļoti būtiski, tas, ka Eiropa pārāk maz investē izglītības infrastruktūrā. Izglītības infrastruktūra, tātad nav vairāk par 10% no budžeta faktiski pēdējo desmit gadu laikā ir pavisam maz tā ir tērēts. Un uh, mums uh, tiešām ir jāpana, jāpanāk nokavētais, un tam ir uh, nepieciešams milzīgas investīcijas. Tik tiešām ļoti liels tieši uh, izglītības infrastruktūrā, jo tas ir ļoti būtiski. Uh, nevar uh, panākt labu uh, uh, um, izglītības infrastruktūru nepareizā veidā. Tas ir tas, ko banka ir darījusi pēdējā gada laikā, tātad aptuveni 5 eh, miljārdi izglītības sektoram, kā jūs varat redzēt, eh, tad tas ir sadalīts eh, dažādiem izglītības instruktūras cikliem, un tas ir tāds laika profils tātad, aizdošanai izglītības sektorā. Kā jūs to varat redzēt, tad pēdējo gadu laikā ir ļoti ievērojams pieaugums, un mēs domājam, ka tas arī turpinās pieaugt, jo ir ļoti spēcīga vajadzība eh, saglabāt Eiropas konkurētspēju. Ir jātērē eh, nauda infrastruktūrai, kas ir domāta nākotnē, un, kur ir, un ka ir pierādījumi, eh, ka tam būs ekonomiskās izaugsmas ietekme. Es arī vēlētos pavisam īsi runāt par jaunu iniciatīvu, kādu banka ir uzsākusi pēdējo divu gadu laikā attiecībā uz prasmēm un darba vietām. Tas ir domāts tam, lai arī izsnātu jaunatnes bezdarba problēmas. Pamatā mums šī lieta ir jās, jāskata no pieprasījuma un, un piedāvājuma puses. Tātad, kurš dod darbu jauniem cilvēkiem, parasti tie ir mazie vidēji uzņēmumi. Viņi ļoti daudz nodarbina jaunus cilvēkus. Viņu nostāja šajā ziņā ir viselastīgākā. Savukārt no piedāvājuma puses Mm, ko viņi var sniegt eh, darba tirgumu. Tās ir prasmes, un tas ir ļoti būtiski, eh, ka jauniešiem ir tādas prasmes, ko darba tirgu var izmantot. Un eh, tie tādi divi pilāri, kuri kopā ar, mm, kuras kopā mm, tad, Eiropas komisiju mēs esam izmantojuši, lai uzsāktu šo iniciatīvu. Tātad ir 6 miljārdi katram, 6 miljārdi no komisijas un 6 miljārdi no Eiropas investīcija bankas finansējuma. Un investīcijas prasmēs To mērķis ir uh, uzlabot dažādas iniciatīvas un infrastruktūru, kuras uh, sniedz uh, piemērotas prasmes darba tirgumu. Uh, te jūs varat uh, redzēt, uh, uh, kas ir šīs uh, lietas, un no otras puses savukārt uh, ir investīcijas, uh, uh šie tā, tā labie kredīti, MVU ar nosacījumu, uh, ka tie pieņem darbā jauns cilvēks vai arī sniedz arautu apmācību. Un tas ir rezultāts. Kā jau es teicu, tad sākotnēji bija mēģinājums mm, tātad piešķirt 3 eh, mm, mm, miljārdus gadā, kā jūs varat redzēt, tad eh, pieprasījums eh, ir bijis daudz uh, lielāks nekā mēs paredzējām. Pamatā nu, tas ir, tā ir bijusi ļoti veiksmīga programma, un mēs arī esam uh, uzsākuši uh, tātad neatkarīgus pētījumus. Uh, tiem var arī piekļūt. Tur ir informācija par panākto saistībā ar šīm iniciatīvām. Un es līdz ar to uh, beigšu savu runu, lai būtu laiks arī diskusijai. Lies paldies! Lies paldies par to, kā uzstājāties. Paldies sūtiem! Paldies par atbalstu! Es uh, cenšos uh, turpināt uh, angliski.